<laughs> Wrong micro. Uh, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, godātie kolēģi, atsāksim darbu. Nākamais darba kārtības jautājums. Elektroniskā balsošana. Zaļevska kungs, jūs vēlaties kaut ko teikt? Jā. Gribu pieminēt kādu jautājumu. Runāšu poļu valodā. Priekšsēdētāji dāmas un kungi. Šodien mums bija jābalso par ļoti vērtīgu atzinumu, kas tika izstrādāts sadarbojoties visām politiskajām grupām par ārkārtīgi svarīgu jautājumu, respektīvi sarunām uz ES, starp ES un Ukrainu par asociācijas nolīgumu un brīvās tirniecības nolīgumu. Šis jautājums nenoliedzami ir ārkārtīgi nozīmīgs mums visiem. Bet pirms pāris stundām notika kas tāds, ko nedrīkstam ignorēt. Un tāpēc mums jāpieņem lēmums. Gribu jūs lūgt šo balsojumu pārlikt tāpēc uz vēlāku laiku. Man šķiet, ka lūk tagad pāris stundas pēc tam, kad opozīcijas līderi ir notiesāti uz maksimālo cietumsodu laiku, respektīvi septiņiem gadiem, ehm, Kijevā būtu diezgan nepieņemami, ja mēs tagad šobrīd mm, balsot par atzinumu un pieņemtu lēmumu. Tāpēc gribētu lūgt balsojumu par šo atzinumu pārcelt uz vēlāku laiku. līdz brīdim, līdz tādam brīdim, kamēr noskaidrojas apstākļi un koordinātori var pieņemt attiecīgu lēmumu. Nu, man sākotnējais ierosinājums ir balsot nākamajā komitejas sanāksmē. Paldies par uzmanību. Quest. Jā, tātad šāds līgums, lūgums ir izskanējis, lūgums pārcelt balsojumu par šo atzinamu uz nākamo sēdi. Atzinums paredzēts AFET komiteja, kas ir atbildīgā komiteja. Ja mēs atceļam savu bazin, atzin, balsojumu šo par šo atzinumu, tad riskējam ar to, ka arī šī komiteja nevarēs strādāt. Lē, Un līdz ar to jāsaka, es nevaru pats vienperso, vienpersonīgi par to lemt. Tas ir procedurāla rakstura jautājums, tas ir komitejas ziņā attiecīgi rīkoties. Jautājums ir iekļauts darba kārtībā šodien, un tāpēc Pavisam nelielas īsas debatas, minūte katram runātājam, ne vairāk. Apspriežot šo te lūgumu. Pirmām kārtām Sarnēzes kundze, lūdzu. Es tikai gribēju priekšādātāju teikt, ka mēs esam pilnībā piekrītam šim ierosinājumam, ko izteica Zalevskī kungs. Pilnīgi noteikti ne, mēs nevaram uh, tagad pieņemt šo atzinumu un, un ar, domāju, ka arī AFET komitejai vajadzētu rīkoties līdzīgi. Paldies, jā. Jā. Es atbalstu šo atzinumu nenoliedzami, bet es gribu atzīmēt, ka mums šorīt bija diskusijas par kādu citu geogrāfisko zonu, un šī pat politiskā grupa bija pret mums tajā brīdī, kad mēs runājām par tirzniecību, sakot, ka lūk, tirzniecība nav nekāda veida politikas instruments un nedrīkst to izmantot, un man jāsaka, nepatīk šāda veida dubult morāli attiecībā uz dažādām geogrāfiskajām zonām. Jā, priekšādātājs. Kutaškungs tālāk. Paldies priekšādātāji. Galvenā problēma, manuprāt, ir tāda, ka šobrīd mēs pat nezinām, vai AFET pieņems vai nepieņems e, lēmumu atlikt balsojumu uz vēlāku laiku. Viņiem balsojums paredzēts nākamnedēļ, un tāpēc es domāju, ka nebūtu viedi nebalsot šodien, jo citādi mūsu atzinums vienkārši netiks ņems vērā. Tas varētu ierasties, piemēram, pēc tam, kad afet komiteja jau ir nobalsojusi, un tāpēc domāju, ka mums vajadzētu balsot par atzinumu jau šodien. Stardī. Stardī, kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji. Mēs atbalstam priekšlikumu, bet jāsaka, protams, ka, ka šāda veida gadījumi jāskat ka, katru reizi atsevišķi. Nedrīkstam šādā veidā radīt kaut kādu veidu precedentus nākotnē. Indeed. So let's take Labi, saka priekšsēdētājs, nu tad balsosim par šo priekšlikumu. Priekšlikums ir pārcelt balsojumu par atzinumu, atzinums paredzēts afet komitejai un jāfet neievēro līdzīgu veidu ideju, tad mēs zaudējam savu iespēju paust savu viedokli atzinumā. Vai es varu uzdot jums jautājumu, vai jums ir kāda spēcīga iemesla uzskatīt, ka afet arī rīkosies līdzīgi atceļot balsojumu? Jā, priekšsēdētāji, es piedalījos šīs dienas afet sanāksmē, kas tikās ar eh, ministru no Juščenko valdības, un eh, gandrīz visi tur te izteica diezgan kritisks piezīmes par notiekošo. Un tas notika tieši tajā brīdī, kad tikāmies ar ministru. Un es domāju, ka mūsu kolēģi AFET komitejā noteikti saprastu mūsu lēmumu, respektētu to un arī rīkotos līdzīgi. Un tomēr Protams, neesmu runājis ar katru no koordinatoriem, katras grupas koordinatoru, kas bija klāt, runāju tikai ar mūsu koordinatoru, kurš teica, ka arī pieprasīs lūgs kolēģiem afet komitejā sekot mūsu piemēram. Jo citādi es nemaz to ne, šādu ideju neliktu priekšā. Ja man nebūtu šādas pārliecības, es nebūtu to ierosinājis. Paldies, paldies priekšsēdētāji par sapratni. Priekšsēdētājs turpina. Vēl pastāv arī tāds riks, risks, un uz to gribu vērst jūsu uzmanību. Šis ir AFED dokuments, un mūsu atzinums ir par tirdzniecības lietām, un tad mūs beigās varētu um, apsūdzēt, ka mēs cenšamies iejaukties ar savu mm, dar darbību politiskās situācijas izvērtēšanā Ukrainā. Tas ir mans viedoklis. Arif kungs, lūdzu. Jā, es domāju, ka nedrīkstam, eh, protams, šeit, jo tirdzniecība vienmēr ir bijusi politisks aspekts, politisks as, politikas aspekts. Un uh, eh, tirniecība nekad nav bijis tikai un vienīgi tehnisks instruments. Žadokungs teica, lūk, jā, nevaram šeit eh, šādā veidā sadalīt kaut kā geogrāfiskās uh, zonas. Un tāpēc es domāju, ka mums kā princips ir jāizbeidz šāda veida rīcība. Es atbalstu atzinumu, un es atbalstu arī Zaļevska kunga priekšlikumu. Tātad, vicepriekšādātājs Zaļevskis ir pie, kurš ir par viņa priekšlikumu pārlikt balsojumu uz vēlāku laiku? Vairākums, kas ir pret? Atturs Nu, ar vairākumu tā tad ir pieņems lēmums, balsojam par šo atzinumu pārcelt uz vēlāku laiku. Pāriesim tālāk pie balsošanas. Vispirms 11. darba kārtības punkts un referents kas strādā pie šī nu, ziņojuma par nolīgumu starp ES un Markus karalisti, ir lūdzis mūsu komitejai nākt klajā ar priekšlikumu ka parlaments eh, iesūdz eh, tiesā, tātad noskaidro tiesā jautājumu par šādu nolīgumu legalitāti. Tas ir 90. mūsu reglamentu pants 6. apakšpunkts, kas šādu iespēju paredz. Un pirms balsojuma par šādu starptautisku nolīgumu atbildīgā komiteja vai kāda politiskā grupa, vai arī vismaz vienā des, viena desmitā daļa no deputātiem var ierosināt, lūgt parlamentam pieprasīt atzinumu no Eiropas kopienu tiesas par to, cik legāls un vai vispār ir legāls šāds nolīgums starp Eiropas Savienības, ma, Savienību un Marakas karalisti. Tas ir jādara pirms notiek balsojums par šāda veida nolīgumu. Tātad vai nu viena desmitā daļa deputātu, vai nu viena politiskā grupa, vai komiteja. Mēs esam komiteja. Un viens no mūsu komitejas deputātiem ir lūdzis šādi rīkoties. Tātad, kā jau minēju, iesniegt prasību pēc atzinuma Eiropas kopienu tiesā. Vai vēlamies atbalstīt šādu priekšlikumu? ko iesniedz Žozē Bovē. Saņēma informāciju arī no paša referenta, un viņš teica, ka vēlas eh, paskaidrot, kāpēc iesniedz šādu lūgumu. Es esmu viņam vēl bez apstiprinoši, viņam tiek dots trīs minūtes, lai izskaidrotu savu nostāju. Bovē kungs, jums vārds. Merci. Et, euh... Paldies priekšādātājiem! Gribu teikt jums paldies, ka esat ierakstījis darba kārtībā arī šo manis iesniegto prasību un ka esat mums arī pastāstījis par pašreizēju situāciju. Tam jūs tas lūdzu šo darbību veikt komitejas ietvaros, tāpēc, ka tas ir iespējams, ko tā, tas ir tā paredzēts. Uh, jo citādi ir vajadzīgi 115 deputāti vai arī politiskā grupa, bet šeit gadā runājam par komitejas tiesībām tā rīkoties. Atgādināšu, ka nolīgums starp ES un Markas karalisti ir uzskatāms par ES kompetenci. Un šādu nolīgumu slēgšanas gadījumos jāņem vērā starptautiskās tiesību normas un Eiropas Savienības tiesību akti. Un, manuprāt, šajā nolīgumā ir virkne punktu, kas ir saistīti ar īpašo uh, statusu, kas pie, piešķirts uh, rietumu anklāvam Marokā. Un Maroka par šo situāciju ir atbildīga. Uh, lai arī tas skaitās oficiāli Spānijas teritorija. Un šajā nolīguma kontekstā secinām, ka runājot par šīm teritorijām, eh, darbs nav beidzies un attiecīgi nolīgums nevar tikt noslēgts. Un tā tad runa ir par šo teritoriju pārvaldību. Jautājums ir par to, vai šī teritorija var tikt pakļauta nolīgumā teiktajiem vai nē. Te pastāv zināma veida trūkumi un ierosinātais projekts, dokumenta projekts paredz to, ka nekāda veida elementi netiek, eh, neļauj mums pateikt jā vai nē, vai šīs teritorijas ir iekļautas nolīguma atvērumā vai nē. Ja tās ir izkļautas, lieliski, Ja šīs teritorijas tomēr tiek pakļautas nolīgumam, tād, kā jau teicu, varbūt tas nemaz nav iespējams. Jo tad tādā gadījumā, piemēram, ASV eh, un eh, Roberts Zelī, kas savukārt ir ba Pasaules bankas vadītājs, varētu uh, iebilst. Jo tiek slēgti līgumi arī pa, starp Maroku no vienas puses un šīm teritorijām no otras puses un tāpēc tīri juridisks aspekts varā ņemot, mums ir jānoskaidro, vai tas vispār ir legāli. Un tāpēc nekādā veidā neieņemot nevienu pusi, ne, ne, nekļūstot emocionāls, es tomēr gribētu ierocināt šāda veida legalitātes jautājumu pārbaudīt e, un uzskatu, ka to varētu, šo prasību varētu iesniegt komiteju, jo tai ir visas tiesības to darīt. Paldies priekšādātāji. Nu, runāsim skaidri. Ja nobalsojam jā, tad tādā gadījumā ierosinam parlamentam vērsties pie Eiropas kopienties. Ja nē, tad tādā gadījumā šī komiteja to nedarīs. Kad ir Arif, jūs vēlaties tikties? Arif kungs. Gribēju mūsu kolēģi uzmanību vērst uz faktu, jeb lēmumu, ko savā viedumā pieņēma šorīt koordinātori tieši par šo jautājumu. Respektīvi, ir uzdota vairāki jautājumi, ir arī prasība noskaidrot virkni punktus, un tad nerunājam tikai un vienīgi par šīm teritorijām. Un līdz ar to šāda veida aizkavēšanās ļautu mums vairāk iepazīties ar faktiem no Un šorīt tika pieņemts lēmums koordināru sanāksmē, rīkot arī uzklausīšanu, kur būtu iekļaut vēl citi informācijas elementi. Un šai saistībā man ienāca prātā, vai vajadzētu varbūt arī balsot mm, par šo jautājumu šodien, par šo prasību tiesai. Varbūt, ka mēs varētu tomēr veikt kādu pamatdarbu, darbu iegūt vairāk informācijas un tad pieņemt lēmumu par šo jautājumu. Nu, tāds ir mans ierosinājums. Jā, mēs koordinātoru sanāksmē lēmām pārcelt par vienu mēnesi darba grafiku attiecībā uz šo dokumentu. un skatīt šī ziņojuma projektu, skatīt novembrī, pēc tam decembrī, savukārt plenārsēdē, un tas nozīmē, ka šis dokuments tiktu skatīts tad decembrī un balsojums komitejā norisinātos janvārī. Tāds lēmums tika pieņems koordinātoru sanāksmē. Un kalendārs tātad attiecīgi ir pielāgots nu tad jūs lēmums tagad ir ņem, lemt, vai šam, šim lēmumam par, par darba grafiku maiņu eh, vajadzētu ietekmēt arī jūsu lūgumu pieprasīt parlamentam vērsties Eiropas kopienu tiesā, noskaidrojot šādu nolīgumu legalitāti. Nu, jūsu ziņā lemt par to. Gaspārī kungs, lūdzu. Priekšsādātāja kungs. Uh, es. Uh Eh, gribu teikt, tas nav eh, mūsu eh, priekšlikums kā tautas partijas politiskajai grupai. To vēlas referents. Mēs ka, esam pret to un esam tāpēc pret to, ka referents jau mēnešiem ilgi vilcinās, viņam nav konkrēta laika grafika, tāpēc domāju, ka sākumā mums vajadzētu šo jautājumu uzdot juridiskajam dienestam parlamentā un komisijā. Tas joprojām vēl nav noticis, un mums šķiet, ka referents nevar vispār pieņemt nekādu lēmumu. Es uzskatu, ka šodien jābalso par referenta priekšlikumu, un ja ir nepieciešamība kaut kādā veidā e, iesaistīt juridisko dienestu, tad par to varēs runāt citā kontekstā. Tātad jūs esat pret, vai ir kāds, kas ir par? Nē? Nu tad tādā gadījumā Nav, ieros, nav neviens ierosinājums e, at, atlikt šo balsojumu, tātad balsosim elektroniski. Please. E. Kur ir jūsu kartiņas godātie kolēģi? And the vote is. Un balsojuma rezultāts. Tikai 26 no 29 nobalsojuši. Nu labi, beidzam balsot. Nu, lūk, noraidīts. Šāda prasība noraidīta. 19 ir par 5 par 19 pret 2 atturējās. Paldies! Nu, tad pārējiem tālāk pie nākamā darba kārtības punkta. Un tas ir 12. Priekšādātājs lūdzu deputātus saglabāt mieru. Nākamais darba kārtības punkts šķēršļu tirdzniecībai un ieguldījumiem referents Roberts Stērdīs. Referentam vārds. Paldies priekšsādātāji pirmām kārtām. Gribu izmantot iespēju, lai pateiktos visām politiskajām grupām, kas uzsāka darbu ar ļoti pozitīvu pieeju, ka rezultātā mums izdevās nonākt pie spēcīgiem kompromisiem par tiem grozījumiem, par ko balsosim šobrīd. Virkne grozījumu, eh, nu, es, mums ir izdevies samazināt no 64, esam nonākuši pie pāris kompromisiem ar dažiem izņēmumiem. Nu, mēs neesam tā dievišķā institūcija, kas lems par to, kas ir pamatot un nepatan, nepamatota beztarifu šķēršļi vai barjeras. Mums ir bijušas diskusijas šeit komitejā. Pirms vairākam nedēļām bija pirmā viedokļa apmaiņa un grozījumos parasti tiek pausts atbalsts regulējošam dialogam ar strateģiskiem partneriem un ciešai sadarbībai ar starptautiskajām organizācijām tā, lai strādātu pie šādu beztarifu barjeru, pie beztarifu tarifs no, novēršanas. Tāpat laikā saprotam, ka arī cita veida šķēršļi un barjeras ir ļoti delikāti jautājumi, tāpat arī pastāv milzīga atšķirības starp attīstības valstīm Uh, un jaunajām augošajām industriālajām valstīm, respektīvi brika valstīm, īpaši tad, kad runājam par uh, izējiem materiāliem un nodokļiem. Uh, ja, Japāns gadījums šeit ir atsevišķs gadījums, te ir arī zinām starptautiskie standarti, bet priecājos, ka pašreizējā tekstā taisnprātīgi izvērtāta situācija. Tikko šis ziņojums tiks apstiprināts, arī es vēlreiz gribu teikt lielu paldies visiem, kas pie tā strādājuši. Tā šis ziņojums nosūtīs spēcīgu vēstu arī komisijai. Mēs tālāk arī gaidīsim no viņiem ziņojumu šķiet martā par attiecīgo tēmu. Paldies priekšādātāji. Labi, nu tad pārējiem pie balsojuma. Piecas lapuses ar grozījumiem. 64 grozījumi. Sāksim ar piekto kompromisu grozījumu par. Pret. Atturs pieņems. 21. divās daļās, pirmā daļa. Atvainojiet, pirmā daļa atkrīt, ja piektais kompromiss ir pieņemts. Tātad otrā daļa. Par, pret, aturs, noraidīts. Labi, pārbaudīsim elektroniski balsojot par otro daļu 21. grozījumā. Sākam balsot. And the vote is closed. Beidzam balsot. Lūk, noraidīts. Tieši tā kā teicu. Tālāk. Sastais kompromiss grozījums par. Pret atturas pieņemts. 27. grozījums par. Pret atturas noraidīts. Vai jūs nopietni vēlaties pārbaudīt? Labi, pārbaudīsim elektroniski. 20, 28. Nē, 27. sevi labo priekšsēdētājs par 27. grozījumu. Beidzam balsot. 7 par, 17 pret, noraidīts. Divdesmit astotais grozījums par, pret, Atturs. Nēsmu īsti pārliecināts par rezultātu. Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par 28. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 14 par 14 pret. 29. grozījums par. Pret atturs pieņemts. 30. grozījums par pret atturs pieņemts. Labi, pārbaudīsim 30. elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un noraidīts tā, kā es teicu. 31 grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudām 31. grozījumu. Balsojums sācies. Balsojums beidzies. Pieņemts. 33. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 34. par pret atturas pieņemts. 35. par pret atturas pieņemts. Kompromisa grozījums 7 par pret pieņemts. Kompromisa grozījums EI 8 pieņemts. 41. grozījums par pret atturas pieņemts. 42 par, pret, atturas pieņemts. 40, 42. Pārbaudam elektronisku balsojumu sācies. Balsojums beidzies. Pieņemts. Kompromiss grozījums 9 par pret atturas pieņemts. Kompromiss grozījums 10 par pret atturas pieņemts. 49. grozījums par pret atturas pieņemts. Ko, kompromiss grozījums 11 par pret atturas pieņemts. 54. par pret atturas pieņemts. 55 un 56 ir identiski par, pret, atturas noraidīts. Kompromiss grozījums 12 par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss grozījums 13 par, pret, atturas pieņemts. 59. grozījums, pirmā daļa. Par, pret, atturas, noraidīts. 60. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 62 par, pret, atturas, pieņemts. 63 par, pret pret atturas pieņemts. 64 par pret atturas pieņemts. Apsvērumi. Kompromis grozījums numur 1 par pret atturas pieņemts. Otrais kompromis grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss grozījums 3 par pret atturas pieņemts. Septītais grozījums un astotais ir identiski. Kas par? Pret, atturas, pieņemts. Kompromiss grozījums 4. Balsojums par daļām. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts pārbaudām elektroniski otro daļu. Kompromisa grozījumā numur 4. Balsojums sācies. Balsojums beidzies. Pieņemts. Trīspadsmitais grozījums. Nē, labos jau priekšsēdājs 14. Par,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 pret, atturas, pieņemts. 20. par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk, pirmais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Imko grozījumi. Imko septiņu grozījums. Imko grozījumi numur 7. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Imko 9 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Imko 10 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Imko 13 par pret atturas pieņemts. Imko 15 par pret atturas pieņemts. Imko 16 par pret atturas pieņemts. Beigu balsojums kopējais, elektroniski balsojam, balsojums sācies. Balsojums beidzies. Pieņemts 23 balsis pār, 4 pret. Apsveicam referentu ar šādu sekmīgu ziņojumu. Tālāk pārējiem pie 13. punkta ziņojuma projekts. Kristiāna Muskardīnī ir sagatavojis šo ziņojumu. Diemžēl man jāinformē jūs, ka Muskardīnī kundze ir neveiksmīgi kritusi, lauzusi roku un nonākusi slimībā, slimnīcā. Līdz ar to viņa atvainojas, ka nevar uh, būt klāt šodienas sēdē, tādēļ eh, nosūtīsim eh, viņai komitejas vārdā eh, vēl, vēlējums atvesļoties. Fjellner kungs ierosina ziedus no, no, nosūtīt. Tātad, tātad <laughs> ar balsu vairākumu komiteja <laughs> izlēma novēlēt viņai sekmīgu atvesļošanos. Labi, turpin priekšsarētājs balsojam par Muskardīni ziņojumu. Kompromiss ziņojums viens. Par, pret, atturas. Pieņemts kompromiss grozījums divi. Par, pret, atturas. Pieņemts. Septītais grozījums par, pret, atturas. Pieņemts. Astotais grozījums par, pret pret, atturas, pieņemts. Devītais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Vienpadsmitais grozījums pārbaudīt iepriekšējo labi, pārbaudām desmito grozījumu balsojums sācies. Balsojums beidzies ir pieņemts. Atvainojos, saka priekšsēdētājs. Vienpadsmitais, divpadsmitais grozījums ir identiski par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk 14. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 15. grozījums par, pret atturas pieņemts. Kompromis grozījums 3 par pret atturas pieņemts. 19. grozījums par pret atturas pieņemts. 20. grozījums par. Ā, tas ir tikai lingvistisks labojums. Labi, tātad 21. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 22. par, pret, atturas pieņemts. Kompromis grozījums 4 par pret atturas pieņemts. 24. par pret. Vēlreiz lūdzu. 24. par pret atturas pieņemts. 26. par pret atturas pieņemts. Kopīgais balsojums elektroniski, balsojums sācies. Balsojums beidzies. Pieņemts 24 balsis par, 4 atturas. Nav balsu pret. Ejam tālāk. Tālāk ir 15, jo 14. mēs atlikām. Tas bija par Ukrainu. Tagad mēs balsojam par 15. jautājumu par Gruziju. Referente ir Laima Andrikiene. Un sākam ar kompromisa grozījumu viens par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais par, pret, atturas pieņemts. Labi, pārbaudām. Ceturto grozījumu balsojums sācies. Balsojums beidzies. Noraidīts. Piektais par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss grozījums 2 par pret atturas pieņemts. 8 par pret atturas pieņemts. 9 par pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudām elektroniski devīto grozījumu. Balsojums sācies. Balsojums beidzies. Pieņemts. Kompromiss grozījums. Jūs ne, nesūdzējieties tad, kad to vajadzēja darīt. Labi, cerutais kompromiss grozījums par. Par ceturto par, pret, atturas pieņemts. Kompromisa grozījums 5 par, pret, atturas, pieņemts. Kopīgais balsojums elektroniski. Balsojums sācies. Balsojums beidzies. Pieņemts 22 balsis pār, 3 pret, 2 saturas. Apsveicam referenti. Tas nozīmē, ka mūsu balsojums ir beidzies. Paldies! Elektroniskā balsošana noslēgusies. Izdarījām to ļoti ātri. Lūdzu, mierīgāk, godātie deputāti. Mēs darām un pildām savus pienākumus. Vai nepieciešams pārtraukums, jautā priekšsarētais. Lūdzu, tie, kas atstāja šo telpu, dariet to pēc iespējas ātrāk un klusāk. Lūdzu, nesāciet sarunas šobrīd. Lūdzu, visas sarunas ārpus šīs telpas. Lūdzu uzmanību. Paldies. Tālāk mums ir uzklausīšana. par tematu ES un Ķīna. Nelīdzsvarota tirzniecība. Tāds ir jautājums. Referente ir Mariela Desarnēs kundze.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 continue? Okay, good. Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, turpināsim darbu. Tagad mums ir uzklausīšana par Eiropas un Savienības un Ķīnas tirzniecību. Jautājums, vai šī tirzniecība ir nelīdzsvarota? Tātad publiskā uzklausīšana. Čaina ir kļuvusi par, Ķīna ir kļuvusi par uh, pasaules otro lielāko ekonomisko varu, un tirzniecības starp Eiropas Savienību un Ķīnu ir dramatiski palielinājusies pēdējos gados. Tagad Ķīna ir mūsu otrais tirzniecības partneris pēc ASV. Eiropas Savienība ir uh, vislielākais um, importa uh, avots, un arī Eiropas Savienība ir Ķīnas lielākais tirzniecības partneris. Eiropas Savienība ir daudz ieguvusi no Ķīnas tirgus pieauguma, un Eiropas Savienība eh, vēlas atvērt savas tirzniecības attiecības ar Ķīnu. Pašlaik eh, šī tirzniecība ir liels eh, deficīts, liela problēma Eiropas Savienībai. Piemēram, problēma ir Ķīnas uh, Uh, nevēlēšanās pildīt uh, PTO normas. Uh, problēmas saistīts arī ar intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību. Ir problēmas ar sociālajām tiesībām, ar vides aizsardzību. Un mēs varam pieņemt, ka Ķīna izmanto valūtas kursu, lai veicinātu eksportus. Šādi veidojot nelīdzsvarotu tirdzniecības bilanci. Un tāpēc mēs šodien ielūdzām vairākus ekspertus, kas prezentēs savus viedokļus. Viņi piedalīsies arī jautājumu sesijā. Komitejas locekļi varēs uzdot viņiem jautājumus un izteikt savus komentārus. Ar lielu prieku prezentēšu tagad mūsu runātājus. Mūsu eksperti uh, diemžēl nav visi, kas eh, tika izziņoti. Andrew Wu, LVMH eh, direktors, eh, atgriezās uz Šanhāju. Viņš nevarēja palikt Eiropā. Viņš lūdza atvainoties viņa vietā. Bet eksperti, kas šodien ir klāt, ir vispirms Leila Šukrūnas kundzi. Varbūt es nepareizi izrunāju jūsu vārdu. Atvainojiet par to. Viņa piedalījās pētījuma izstrādē, ko uzdeva Eiropas parlaments Maastrichtas universitātei. Jonas Parelo Plesners ir otrais eksperts. Viņš strādā Eiropas uh, ārējo attiecību padomē, Antoans Brunē. Viņš arī ir klāt, labdien! AB Maršē uh, priekšsādātais no Parīzes, Jonatans Holoslaks uh, no Brīvās universitātes Briselē. Uh, pētniecības vadītājs Ķīnas pētniecības uh, departamentā. Viorel Budura kungs. Uh, es nevaru pareizi izrunāt viņa vārdu, diemžēl, pilnībā. Viņš pārvalda uh, ārējo attiecību uh, nodaļu ar Āziju, EAS Āzija, Eh, strādā Briselē. Tad arī ir Helena Kenika klāt, eh, kas strādā ārējo, eh, ārējas tirdzniecības departamentā. Un es gribētu tagad dot vārdu vispirms Marijālai de Sarnes kundzei, mūsu referentei. Lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Jā, runāšu tieši par to, ko jūs nu pat minējāt. Neaizsteidzoties gan priekšā prezentācijām, tikai gribēju teikt paldies visiem uzaicinātajiem runātājiem, jo viņi katrs savā jomā ir eksperti, speciālisti, viņi ir intelektuāļi, universitāšu pārstāvji. Viņi tiešām ir tie īstākie speciālisti šajos ārkārtīgi svarīgajos jautājumos, kas, protams, saistīti ar Ķīnas un Eiropas Savienības attiecībām. Un tāpēc labprāt gribētu vispirms viņus uzklausīt, esam jau tāpat aizkavējušies mazliet laikā, un tad pēc tam E, nu, mēs varēsim uzdot jautājumus. Es domāju, ka galvenokārt esam šodien ieradušies šeit tāpēc, lai uzklausītu viņus, pēc tam varam veidot dialogu starp mūsu kolēģiem un šiem ārkārtīgi svarīgiem ekspertiem, un tāpēc priekšsēdētāji nevēlos šobrīd pat nemaz neko teikt. Lūdzu, tāds mans priekšlikums. Liels paldies! Un tagad sāksim uzklausīšanu, dosim vārdu ekspertiem. E, vispirms došu vārdu Leila Šukrūnas kundzei, Eh, viņa pateiks eh, dažus ievadvārdus, um, un es gribētu lūgt visus ekspertus runāt neilgāk kā desmit minūtes. Paldies priekšsēdātāji! Jā, man sauc tiešām Leila Šukurūna. Es eh, pasniedzu starptautiskās tiesības Māstrihtas universitātē, un esmu ļoti priecīga prezentēt jums uh, pētījumu par Eiropas Savienības un Ķīnas tirzniecību, ko veica Maastrichtas Universitāte un Eiropas tiesību skola parlamenta uzdevumā. Vispirms pastāstīšu jums par pētījuma struktūru. Kā jūs redzat uz ekrāna, ir piektas sadaļas, tad pētījums ir visaptverošs un nosēc eh, visas tirzniecības attiecības It īpaši mēs koncentrējamies uz tirdzniecības šķēršļiem un uh, Ķīnas attiecībām ar PTO. Vai Ķīna ir apdraudējums, uh, vai Ķīna ir izaicinājums? Mēs uh, vienmēr runājam par Ķīnu, un tā ir kļuvusi par strateģisku partneri. Eiropas uh, Eh, Tirsniecības palātas pētījums rāda, ka 78% no visiem uzņēmumiem, kas tika aptaujāti, eh, gūst peļņu Ķīnā, un 71% ziņo par lielu peļņas palielinājumu. Bet Eiropas Savienības uzņēmumi pēdējā laikā pauž savu sašutumu un bažas par netaisnīgiem spēles noteikumiem Eiropas Savienības uzņēmumi izjūt to, ka eh, Ķīnas likumdošana ir ļoti neskaidra un sarežģīta. Pēc Ķīnas iestāšanās PTO eh, pagājis garš laiks, bet tomēr eh, paliek jautājumi par to, cik lielā mērā Eiropas Savienība var iekļauties Ķīnas tirgū. Un Ķīnas tirgus tiešām ir strateģiski sarežģīts. Tajā iekļūt ir ļoti grūti. Centīšos to paskaidrot. Kopš 89. gada ir uzlabojusies mūsu uh, eh, tirsniecības attiecības ar Ķīnu. Bet, protams, ekonomikas krīze, finansu krīze ir novedusi pie tā, ka sāsinājušies uh, vairāki uh, strīdīgi momenti, vairākas problēmas. Ķīna ir tagad uh, mazāk gatava piekrist kompromisiem starptiskajā tirzniecībā. No citas puses, Ķīna pieprasa uh, Uh, lielākus protekcionisma pasākumus, un arī Eiropas Savienības pusē protekcionisms pieaug. Tāpēc Eiropas Savienībai uh, ir ļoti stingra nostāja pret Ķīnu tirzniecības jomā, kaut gan politiskās attiecības paliek labas. ES un Ķīnas attiecības uh, tomēr varbūt vēl uh, nevar raksturot uh, kā jauno attīstību. Nesen vēl uh, Ķīnai gandrīz nebija tirsniecības attiecību. Tirsniecības plūsmas ir pieaugušas, ir tīpaši laika posmā kopš 2000. līdz 2003. gadam. Pēdējā desmitgadē uh, tirsniecības plūsmas pieauga par 400%. Ķīna ir otrais lielākais ES tirdzniecības partneriem un lielākais importu preču avots. Bet mēs zinām, ka mums ir struktūras deficīts jau kopš 97. gada. Šīs tirzniecības deficīts preču apmaiņā ir par 26, 26 reizes lielāks nekā tirzniecības pārpalikums kad runa ir par pakalpojumu tirzniecību. Galvenokārt runa te ir par rūpnieciskām precēm. Šīs tirzniecības deficīts ir saistīts arī ar reeksportu. Eiropas Savienības uzņēmumi, kas tagad ir bazēti Ķīnā, atkārtoti eksportē uz Eiropas Savienību savas preces. Es gribētu ļoti īsi pievērsties arī tam, kā e, Ķīna pilda savus e, PTO pienākumus. Ķīnas pievienošanās protokols PTO ir īpaši svarīgs. Šis iestāšanās protokols ir vienreizējs, jo tajā ir vesela virkne PTO plus saistību. Un ir arī PTO minus tiesības. Ķīna, atšķirībā no citām valstīm, uzņēmās daļu no PTO tradicionālām saistībām, bet arī netradicionālas saistības. Un tāpēc šī protokola piemērošana jāskata kopā ar protokola īpašo raksturu dažas no saistībām, kas ir iekļautas šajā protokolā, nepamato to, ka Ķīna, piemēram, atkāpjas no nediskriminācijas principiem, tas pats par sevi ir ļoti apšaubāms moments. Ķīna aizstāv sevi pret vairākiem pienākumiem, jo uzskata tos par netaisnīgiem, un Ķīna spēlē daudz proaktīvāku lomu. Proaktīvāk izmanto, piemēram, PTO strīdu risināšanas sistēmu. Tieši to mēs vērojam pašlaik PTO līmenī. Mūsu pētījumā ir daudz detaļu arī par tirsniecības šķēršļiem un barjerām. Piemēram, par barjerām, kas ir saistītas ar Ķīnas likumdošanas sistēmu, kas ir sarežģīta un necaurskatāma. Ir citas barjeras, kas ir saistītas ar rūpniecisko politiku Ķīnā, ar lauksaimniecības aspektiem vai intelektuālo īpašumu. Es gribētu īpaši pievērsties tehnoloģiju transfera jautājumam, um, intelektuālā īpašuma jautājumiem un citiem. Gatavojot šo pētījumu, mēs izmantojām eh, PTO pārskatus, kas tika sagatavoti nesen eh, gan eh, Ķīnas pārskata mehānismu, gan arī tradicionālus pārskata mehānismus. Un izmantojām arī pētījumus, ko sagatavoja piemēram ASV valdība un kongresa izpildu komiteja. Jāsaka, ka arī Eiropas Savienības līmenī trūkst koordinācijas, un tāpēc rīcības nevienmēr ir uh, tik efektīvas, kā varētu sagaidīt. Mēs vēlētos šodien eh, ļoti uh, plašu diskusiju, tāpēc pabeigšu uh, savu prezentāciju un izdarīšu tikai dažus secinājumus. Es domāju, ka mēs varam pārvarēt uh, šos izaicinājumus tirsniecībā ar Ķīnu, bet jaņem vērā Ķīnas specifiku. Lai to darītu, Eiropas Savienībai nepieciešama kopīga stingra nostāja, lai pārvarētu tās barjeras, kas paš, pastāv pašlaik. Paldies un labprāt uzklausīšu jūsu jautājumus. To... Tagad skatījos jūsu prezentāciju. Lielas paldies jums par to. Un tagad uzklausīsim uh, Džonasu Parelo Plesneru, uh, kas strādā Londonā Eiropas ārējo attiecību padomē. Lūdzu, uh, tepat priekšā jūs esat. Lielas paldies par uzaicinājumu uzstāties šajā uzstāšanās reizē Mēs runājām par uh, to, uh, cik svarīga Ķīnas uh, tirsniecība ir Eiropas Savienībai. Tieši tāpēc ir šī iniciatīva radusies uh, noturēt šo uzklausīšanu. Es pārstāvu Eiropas ārējo attiecības, arī attiecību padomi, kas ir uh, būtībā savu veidu zinātniskais inkubators. Mēs pētam arī attiecības ar Ķīnu. Jūs jau uzklausījāt eh, tagad prezentāciju par pētījumu, un tāpēc es no savas puses eh, pastāstīšu tikai par mūsu darbu, par to, kā mūsuprāt Eiropas Savienība var uzlabot savas attiecības ar Ķīnu. Kolēģi mūsu padomē nesen sagatavoja pētījumu rekomendācijas Eiropas Savienībai, lai uzlabotu Eiropas Savienības pārstāvību Ķīnas tirgū. Tas ir rekomendācijas, kuras mēs varam piedāvāt jūsu uzmanībai. Mēs koncentrējāmies galvenokārt uz to, kā Eiropas krīze kļūst par Ķīnas izdevību. Kādreiz uh, attiecības uh, starp ES un Ķīnu balstījās uz lētiem eksportiem un investīcijas iespējām Ķīnā. Tagad situācija mainās, tagad ķīnieši sāk investēt Eiropā. Piemēram, pagājušajā uh, gadā Ķīnas uh, kvartets, prezidents un premjerministrs, uh, kā arī attiec nozaru ministri, uzturējās ar oficiālajām vizītēm Eiropā runājot par līgumiem, par investīcijām un arī banku iepirkumiem. Tas norāda arī uz to, kā mainās Ķīnas uztvere Eiropā. Es domāju, ka it īpaši Austrum Eiropā tas kļūst īpaši redzams. E, Ķīnas sistēma ir diezgan tuva pēc padomju valstu sistēmai. Piemēram, pagājušajā gadā, kad Dalai Lama uzturējās Eiropā un vēlējās apmeklēt valdības pārstāvjus, viņu nemaz neuzņēma valdība. Kaut gan pirms vēl nedaudziem gadiem premjerministrs Orbans viņu oficiāli apmeklējis ar oficiālu vizīti. Tad jūs redzat, uh, Uh, ka mainās attieksme pret Ķīnu, pret Ķīnas nostājām, un šīs izmaiņas notiek ļoti strauji. Bet, piemēram, attīstības uh, palīdzība Ķīnai ir izbeigusies, te pašā laikā Ķīnas investīciju uh, banka ļoti aktīvi strādā Eiropā, arī Balkānu valstīs. Un Tagad būtībā jautājums ir pilnīgi pretējs, kā Eiropas Savienība var iekļauties Ķīnas struktūrās un kā tā var strādāt ar Ķīnu. Ja mēs runājām par plāniem uz nākamiem pieciem gadiem, Ķīna pariet uz inovāciju ekonomiku, uz augstās tehnoloģijas ekonomiku un zaļo izaugsmi. Ķīnas investori Eiropā rīkojas ļoti atbilstoši šīm modelim. Viņi iepērk uh, tehnoloģijas, uh, augsta līmeņa zināšanas un arī pazīstamas, uh, pazīstamus zīmolus. At, piemēram, tā viņi darbojas apvienotajā karalistē. Kas attiecās uz Ķīnas ražotājiem, uh, uz autoražotājiem, uh, viņi veido savas rūpnīcas Bulgārijā. Kad es pieminēju investīcijas, būtu jā, jāpiebilst, ka investīcijas sākas lēnām. Uh, un tikai pēdējā laikā investīciju apjoms pieaug Eiropā. It īpaši, kad tiek pārņemti uzņēmumi un kad uzņēmumi tiek saplūdināti. ASV uh, lēš, ka Ķīnas investīcijas sasniegs 1 triljonu dolāru līdz 2020. gadam. Un e, šīs investīcijas ir vērstas uz augsto tehnoloģiju e, nozarēm. Tātad investīciju mērķi būs Eiropas Savienība un ASV. Pašlaik, protams, krīzes laikos e, ķīnieši ļoti aktīvi rīkojas Eiropas Savienībā un ASV un izmanto zemo cenu eh, iespējas. Ķīnas bankas un uzņēmumi eh, meklē tirgu eh, savam pārmērīgam kapitālam. Un, piemēram, ja banku krīze Eiropā pieaug, tad ķīnieši noteikti būs ieinteresēti investēt banku sektorā. Dažas valstis, kā Portugāle un Grieķija, uh, noteikti piedzīvos arī pastiprinātu Ķīnas investoru interesi. Bet eh, būtībā šī Ķīnas dilēma ir tagad eh, gandrīz šeks, pēc Šekspīra pirkt vai nepirkt. Un jāuzsver, ka Eiropas Savienība un Eiropas valstis jau vairākus gadus cenšas piesaistīt Ķīnas investorus tagad viņi pie mums ierodas. Ķīnieši ir gatavi ieguldīt līdzekļus, bet mums vajadzētu tomēr lūkoties, kā mēs varam no šīs situācijas iegūt vislielāko labumu un jārīkojas kopā, lai to sasniegtu. Tātad, kādas ir mūsu rekomendācijas? Eiro krīze un parādu uzpirkšana. Ķīna pastāvīgi izsūta signālus Spānijai, Grieķijai un Portugālijai, tad valstīm, kas ir nonākušas parādos, ka Ķīna būtu gatava pārpirkt šos parādus, bet aplēses attiecībā uz šīm valstīm ir visai neizdevīgas. Ķīna nav bruņinieks uz balta zirga, kas grib Uh, glāb šīs valstis. Nē, tā vēlas izmantot vienkārši sabrukušā tirgus iespējas. Un um, šis nelīdzsvars tiešām pastāv. Ķīnas investori iepērk uh, visdrošākas Eiropas valstu obligācijas, un īpaša interese varētu būt pret Vāciju šai gadījumā. Tāpēc rekomendācijas um, Eiropas Savienībai um, būtu uh, it īpaši par nevajadzīgo nepārredzamību. Tad, kad mēs runājām uh, par uh, obligāciju iepirkšanu, mums ir uh, viena valūta, bet Eiropai nav skaidra obligāciju un valsts parādu sistēmā. Mums ir zināmi dati, bet tie nav pārredzami, un mēs tiešām ieteiktu izveidot informācijas sistēmu, lai mums būtu informācijas iegūšana par valstu parādiem. Ja mēs aplūkojam tirgus Hongkongā, Londonā, un ASV, eh, tad ir skaidrs, ka mēs eh, daļu no šīs neskaidrības pārvietojam arī uz starptiskajiem tirgiem. Ķīna un tās gatavība investēt ir eh, lieliska iespēja mums, bet ir jāizmanto arī mūsu uzņēmumu iespējas Ķīnā. Mēs esam gatavi pieļaut šeit investīcijas, bet Pekīna no otras puses Uh, ievieš arvien jaunus ierobežojumus, un tāpēc mums vajadzētu uh, nodrošināt, lai šie procesi būtu apusēji. Piemēram, uh, varētu tikt noslēgts investīciju nolīgums, kas nodrošinātu piekļuvi Ķīnas tirgumu Eiropas uzņēmumiem. Ķīna ir tīpaši interesējies par inovācijām un augstiem tehnoloģijām, bet uh, nevajadzētu uh, to ierobežot tikai uz Ķīnu, vajadzētu šo piekļuvi nodrošināt arī Eiropas uzņēmumiem. At par drošību un caurskatāmību. Uh, liela daļa investīciju uh, Ķīnā uh, ir valsts investīcijas. Uh, tie ir lielie valsts uzņēmumi, kas to sveic Un e, šīs investīcijas tieši ir politiskās gribas diktētas. Nepieciešams nodrošināt caurskatāmību. E, tīpaši, kad uzņēmumi e, tiek dibināti ārvalstīs. Mūsu sistēma nav tāda pati kā ASV, bet mums ir nepieciešamas diskusijas par to, kā mēs varam nodrošināt uh, investīciju drošību Eiropā. Piemēram, uh, Eh, Ķīnas eh, telekomunikāciju operatori ir ieinteresēti eh, ieguldīt naudu arī šeit, Beļģijā. Un um, nepieciešams nodrošināt, lai investīciju sistēmas nekļūtu par protekcionisma mehānismu. Es zinu, ka esmu pārsniedzis uh, laiku, un priekšstādājs aicina uh, izdarīt tagad kopsavilkumu. E, ir viena minūte, ne, 15 sekundes, saka priekšsādātājs. Par valsts iepirkumu es gribēju pateikt dažus vārdus. Tas attiecas principā e, uz valsts iepirkumu tāpat kā uz investīcijām. Mēs e, redzam, ka valsts iepirkums ir tiešām ļoti uh, Uh, tāds redzams uh, gadījums uh, Kove šosejas investīcijas Polijā, piemēram. At mums jāuzsver, kā arī Eiropas Savienībai jāpiekļūst Ķīnas valsts iepirkuma tirgumu, noslēdzot attiecīgos nolīgumus, un vajadzētu censties iegūt tiešām uh, apusēju piekļuvi. Protams, lai to visu panāktu, nepieciešams nodrošināt vienotību starp dalību valstīm. Un tā ir problēma pašlaik. Protams, arī Ķīna vēlas drīzāk strādāt ar atsevišķajām valstīm, bet ja Eiropa vēlas tiešām izmantot savu varu, tad vajadzētu to labi pārdomāt un izmantot eh, savu vienotību efektīvi. Mēs... Nākamais runātājs ir Antoans Brunē. Viņš ir organizācijas AB Maršē prezidents. Paldies priekšādātāji. Paldies priekšādātāji, paldies, ka devāt man vārdu. Paldies arī par šo uzaicinājumu izteikties gribu stādīties priekšā, esmu strādājis kā tirgus ekonomists ļoti ilgi daudzās bankās un citur, un šajā kontekstā esmu konstatējis, ka ekonomikas um, pamatā, protams, ir atbilstīga arī informācija un ār, ārējās tirniecības stabilizācijas trūkums attiecībā uz Ķīnu šobrīd novad arī tālāk pie lūk destabilizācijas valstu finansējumā. Nu, visam tām problēmām, ko piedzīvojam nu jau pārus gadus. Grieķijas problēmas un tā tālāk. Tā tad pārliecīgais e, tirdzniecības pieaugums e, no Ķīnas puses no, no kopš 2001. gada ir destabilizējis valsts finanses gan Eiropā, gan arī ASV. Ir samazinājusies tirdzniecības bilance kopš 2001. gada no Eiropas puses. Un šī ir tāda, vis, tas ir tāds vispārējais globāls. Uh, e, globāla, globāla parādība. Lielākoties kopumā tirniecības bilants samazināsies tieši tāpēc, ka samazināsies tirniecība ar Ķīnu. Uh, pastāv pilnīgi konkrēta korelācija starp uh, tirdzniecības bilanci samazināšos Eiropā un ASV un ar vien pieaugušo ekonomiku un tirdzniecību Ķīnā. Tad kas tad ir pirmais runājot šai korelācijā? Vai šī tirdzniecības stratēģija, ko izstrādā Ķīna un kuras, eh, kuras sāk, sāk, kur uzsākās 2001. gadā un kur tiek uzskatīta par eh, nu, veiksmīgu, ņemot vairāk, ka tā no, ir novedusi pie tālākas irniecības izaugsmas. Uh, Ķīnā. Savukārt šī otrs, šis otrs jautājums ir jautājums par tirdzniecības deficītu, kas aizsācies jau 2001. gadā mm, ASV, Lielbritānijā, Francijā, Beļģijā, Itālijā, Spānijā, Portugālē, Grieķijā, tāpat arī Nīderlandē. Un Nīderlandē, es atvainojos, ir pozitīva tirdzniecības bilance, eh, nu, nu, tikai konkrēti iemeslu pēc. Šāda veida tirniecības bilans samazināšanās, ko piedzīvojas ASV un Eiropa, nāk tāpēc, ka ir, ir turklāt tālāk radījis arī iekšējas ieņēmumu samazināšanos. Tas nāk tāpēc, ka ir noticis brutāls šoks Ķīnas konkurētspējas pieaugumā ārējās tirniecības ietvaros, kas aizsākās jau 2001. gadā, tajā brīdī, kad Ķīnai izdevās iestāties PTO. Tieši šajā datumā Ķīna iestājās, kā jau teicu, PTO. Un līdz ar to eh, varēja gūt labumu no zemajām algām un cita veida zemajiem izdevumiem salīdzinām ar Eiropu un ASV. Un šīs algu izmaksas eh, ASV, piemēram, būtu, bijusi, apmēr, būtu bijuši apmēram 80 reižu lielākas ASV nekā tās tobrīd bija, piemēram, Ķīnā fabrikās un rūpnīcās. Un tas ļoti labi parāda, cik milzīga starpība ir starp izmaksu scenārijiem, un nekas tāds vēl moderno valstu vēsturē nebija piedzīvots. Un tas pilnīgi noteikti noved pie šīs milzīgās de destabilizācijas tirniecības jomā. Papildus pierādījums, ja nu tāda vēl ir vajadzīga, ņemot vērā ASV un Eiropas lejupslīdi no 2007. gada beigām, un mēs nesam pat vēl izkļuvuši no šīs krīzes, eh, mums būtu. Eh, tik, līdz ar to samazinās arī tirdzniecība ar Ķīnu. Un Ķīna savukārt tā vietā eh, turpināja iekarot pasaules tirgus gan ASV, gan Eiropā. Un Tas viss kopumā noved pie tā, ka, ka, ka mm, Ķīna vienkārši mazliet samazināja savus izaugsmus te, tempus. Vienalga, vai tā būtu ASV vai Eiropa, valstis ir izstrādājušas, ir tādas kā kompensācijas politikas. Kāpēc tāda ir bijusi vajadzīga? Tāpēc, ka valsts kurā ir tirniecības deficīts, un tas ir būtiski savos apjomos, ir valsts, kas e, zināmā mērā, protams, arī nesaņem attiecīgus uh, ieņēmumus. Šāda valsts līdz ar to piedzīvojot komerciālu deficītu, tirniecības deficītu, jūt, ka šādā valstī samazinās izaugsmas iespējas un ir vajadzīgi kaut kādu veidu kompensējoši mehānismi. Un tāpēc gan ASV, gan daudzās Eiropas valstīs laikā no 2001 līdz 2007 gadam šādas kompensāciju politikas tika īstenotas. Un uh, šo politiku vidū ir divi, divi veidi. Pirmām kārtām uh, Un e, no vienas puses tas bija nekustamā īpašība jautājums, no otras puses budžeta jautājumi. Ir jāatzīst, ka visas šīs valstis veicināja nekustamo īpašumu tirgus, lai izvairītos no lejupslīdes, ko būtu izraisījis tirniecības deficīts. Un ASV arī tādas uh, valstis Eiropā kā Spānija un Lielbritānija varēja saglabāt ekonomiskās izaugsmas eh, tempus tieši šāda veida nekustamo īpašu tirgus eh, stimulē, stimulēšanas rezultātā. Kas attiecas uz valstīm, kas izmantoja budžeta deficīta stimulāciju, tā bija Francija, Bēļģija, Itālija, Portugāla un Grieķija, eh, rezultāti bija citādāki. Tās ļāva pieaugt budžeta deficītiem. Uh, Un ja tas tā nebūtu noticis, tad tā būtu iestādīsies recesija, jeb lebislība jau 2000, jau ātrāk par 2007. gadu. Šīs abas ekonomikas politikas, kas paredzētas ekonomikas atgū, atjaunošanai, ir īstermiņa pēc sava rakstura un nevar turpināties ne, neierobežot, jo, vis, jo abām tām ir kaut kāda veida limiti un robežas. Nevar šādu veidu korekcijas mehānismus eh, turpināt izmantot bezgalīgi. Tās valstis, kas paļāvās uz nekustamā īpašuma sektoru, eh, piedzīvoja tādu gala punktu, kur katra saimniecība, kas vēlējās, bija iegādājusies kaut kādu nepie, ne, nekustamo īpašumu, un savukārt atmaksas iespējas nebija pietiekami spēcīgas, tāpēc arī radās šī hipotēku uh, Eh, problēma, kas tālāk destabilizēja tirgus un noved arī pie banku krīzes. Kā rezultātā valstīm nācās iejaukties situācijā. Un tām nācās aizdot līdzekļus bankām, kas savukārt palēnāja valstu parādus. Otra metode, par ko runāju respektīvi budžeta deficīta pieaugšanas iespēja. Nu, jūs jau paši zinat, pie kā noved šī, šis scenārijs. Tās valsts, kas izvēlējās saglabāt izaugsmas līmeni, palielinot budžeta deficītu, riskēja ar to, ka pie palielinājās valsts parāds, un tā tas arī notika, un līdz, līdz pat momentam, kur eh, aizņēmēji izjūtu bažas, it īpaši runājam par ārvalstu kreditoriem. Tik sāk, parādījās bažas par valsts spēju atmaksāt savas saistības, darīt to noteiktajos termiņos, un lūk, atkal sākās valstu parādu krīze, tieši tā kā tas notika ar Grieķiju 2009. gadā, un šobrīd to piedzīvo arī citas Eiropas valstis. Nu tā tad. Kā redzat, Ķīnas stratēģija uz tirniecības pārpalikumu veidošanu, eh, pārpalikumu veidošanas jomā ir radījis milzīgi destabilizējošu efektu. Un no esam nonākuši 2011. gada rudenī pie, pie punkta, kur vairs nevaram panākt izaugsmi, stimulējot nekustamo īpašumu tirgus vai palielinot valstu budžeta deficītus jo esam jau izjutuši spiedienu no kreditoriem. Tās valsts, kas ir palielinājuši budžeta re, re, deficītu, ir spiestas to atkal samazināt un darīt to strauji. Un esam nonākuši tāpēc pie sistēmiska rakstura problēmām, jo ES un ASV turpina nīkuļot, ņemot vērā milzīgos irniecības pārpalikums Ķīnas, Ķīnā un tiek vē, nevar vairs paļauties uz šīm iepriekšējām kompensāciju politikām, kas tika izstrādāts iepriekš. Un tāpēc mans secinājums ir tāds, ka ir pienācis laiks Eiropas valstīm pārgrupēties un īstenot būtiski raksturu izmaiņas savās politikā attiecībā pret Ķīnu. Jūs jau zinat, ka tā tas notiek ASV. ASV, piemēram, vairākums senātā jau atbalsta uh, striktāku prasību izteikšanu tirzniecības jomā Ķīnai. Un tas, eh, protams, varētu tikt tālāk arī apstiprināts, ja kongress šo ideju atbalstīs. Būtu ārkārtīgi žēl, ja Eiropas parlaments savukārt tad paliktu otrajā frontē. Tikai tajā gadījumā, ja ir spēcīga alianses starp ES un ASV, eh, ir iesp tāpat arī ir ANO, ir iespējams nodrošināt tādu kaut kādas pārmaiņas Ķīnas politikās. Paldies! Nākamais runātājs Jonatans Holslāks. Briseles Ķīnas studiju centra profesors Briseles universitātē. Paldies priekšādātāji! Lielas paldies par šo ielūgumu piedalīties šajā ārkārtīgi svarīgajā uzklausīšanā. Jā, prezentācija ir pieejama priekšādātāji. Jūs varat dabūt kopiju un tās, kā jūs redzat tad jautājumu esmu zēsis no savas prezentācijas nosaukuma. Un galvenais šīs prezentācijas eh, pamats ir tas, ka tirdzniecības bilants ir jāieliek perspektīvā, jāskata kopainā, un turklāt arī jāuzņems atbildība par eh, šāda veida bilants trūkumu labošanu. Pirmām kārtām gribu skatīties uz Ķīnu kā tirdzniecības partneri un konkurētspējīgu partneri. Cik liela ir Ķīnas konkurētspējīga? Otrām kārtām nedaudz statistikas datu par līdzsvarot tirdzniecību un tālāk šī dalīta atbildība. Un tad, ja mums vēl būs atlicis nedaudz laika, tad varam pievērsties konkrētiem scenārijiem. Pavisam nesen sagatavojām pētījumu par tirdzniecības attiecībām starp Ķīnu un Eiropu un konstatējām, ka tirdzniecības sastarpējā papildināšanās uh, kad tiek salīdzināti kopēji eksporti ar uh, cita veida aspektiem ir samazinājusies par 20% pēdējo gadu laikā. Tas nozīmē, ka Eiropa šobrīd par 20% uh, eh, pārspēja konkrētas kategorijas konkurētspējā. spējā bet Ķīnai 36% preču kategorija ir pārsvars konkurētspējā, bet tas nebūtu nav tik daudz, kā šī pārklāšanās, piemēram, ar ASV daudzās citos, daudzās citās preču kategorijās. Nu, tas tā, lai varētu tādā lielākā ainā aplūkot Ķīnas konkurentspēju. Tirniecības sastarpējā papildināšanās pilnīgi noteikti tālāk samazinās, samazināsies, jo Ķīna pilnīgi noteikti uz, sāks ieiet daudzās strateģiskās nozerēs - farmācijas industrijā, mm, lidmašīnu būvē, Un turklāt Ķīna ir jau uzbūvējusi rūpnes šādu veidu produktu preču ražošanai, kas nozīmē, ka Eiropas uzņēmums sastapsies ar daudz lielāku konkurētu spēju ne tikai divpusējā stirniecībā, bet arī mm, pasaules tirgos kopumā, kas vēl svarīgi konstatēts pētījumā. Ir tas, ka tikai pavisam neliela daļa no tās sauktās konkurētspējas priekšrocības Ķīnai nāk no valdības intervences. Var, Tikai 13% šo priekšrocību nāk tāpēc, eh, ka ir, ka ir bijuši kaut kāda veida māksloti sa samazināts cenas un tam līdzīgi. Nē, faktiski Ķīnā tiešām ir lētāks darba spēks, labas, laba infrastruktūra, politiskā vide turklāt arī ir labvēlīga uzņēmē darbībai un tam līdzīgi. Otrais punkts nelīdzsvarot tirdzniecība. Es īsti neredzu, kā Es, es nedomāju, ka Ķīna vēlas iekļūt tik daudz Eiropas tirgos, ka Eiropas uzņēmumi vēlas iekļūt, iekļūt Ķīnas tirgos. Un tas redzams visās šajās naudas plūsmās un bilancēs. Tāpēc mums jāskatās mazliet tālāk kā tikai, par, tikai uz preču tirzniecību. Un, ja runājam par tiešām investīcijām, arī šeit jāatceras par naudas plūsmām, eksporta kredītu un tā tālāk, tāpat arī portveļa investīcijas, e, valūtu nodošana, tātad šī nelīdzsvarotā nelīdzsvarotās tirniecības attiecības tālāk atspoguļojas ekonomiskajās attiecībās, un šeit ir tik daudz slāņu, e, kā varbūt sākumā pat nav licies. Jaunāk, lielākā jautājuma zīme jāliek pie tā, cik lielā mērā Ķīna kompensē pieaugušo maksājumu deficītu ar rezerves aktīvu uzpirkšanu, kā mēs to redzējām iepriekš. Mums nav oficiāli pieejams statistikas datu, bet mēs lēšam, ka šobrīd tas ir apmēram 450 e, rezerves aktīvu. Un tas ir diezgan daudz, tas ir, mm, nav tik daudz kā ASV, bet tik un tā ļoti nozīmīgs apjoms. Varētu teikt, ka pēdējo piecu gadu laikā kumu, ir kumulējies deficīts maksājumu joma apmēram 500 miljārdu apmērā. Bet kopumā tas, at, tas atbilst tikai 0,3% no, no Eiropas IKP. Nu, zināmā mērā tas ir, tas ir tāds labs darījums ar Ķīnu. Un tas nozīmē, ka var arī eh, nu, daudz veidu rūpniecisko darbību veikt ārpus Eiropas teritorijas. Uh, tad, kad to nevēlamies darīt šeit, bet kopumā tirdzniecības pārpalikums, ja pozitīvā bilans ir diezgan dramatiska, tomēr ņemot kopējos skaitļus, to nevajadzētu, nevajadzētu no mušas uzpūst ziloni. Es turklāt domāju, ka pētījums ļoti labi parādīja, ka Ķīnu nevar saukt pie atbildības vien. Viņi nav vien pat atbildīgi par šādu veidu attīst, tirniecības attīstību, tirniecības attiecību attīstību. Zināmā mērā tas ir bijis tāds kāds divu, divu faktoru ietekme un nevis tikai un vienīgi Ķīnas kapitālisma attīstības rezultāts. Neaizmirsīsim, ka lielā mērā deficīts šobrīd arī mainās no Azijas valstīm uz Ķīnu kopumā. Pavisam ātri gribu iziet, sniegt jums arī tādu kopsavilkumu šiem dubultajiem eh, situācijas krupļošajiem faktoriem. Bet domāju, ka galvenokārt nelīdzsvarotā tirdzniecība ar Ķīnu parāda, ka mēs esam izveidojuši divus ekonomiskās izaugsmas modeļus, kas ir nu, izsmēluši sevi. Eiropai tas lielākoties ir bijis e, vērsts uz deficīta pieaugumu, Ķīnai savukārt tas ir bijis uz pār, tirnatības pārpalikumu veicinošu izaugsmas scenārijas. Uh, Un abos, abu šo modeļu gadījumos, nu pat ir izsmē, šie modeļi sevi ir izsmēluši. Ar ko mēs sastopamies šobrīd? Sastopamies ar to, ka ir līdz ar to vajadzīgas arī divu veidu korekcijas, ņemot vairāk ir bijuši divu veidu faktori, kas ietekmē šo jautājumu. Ir jāmodernizē, jāliberalizē ekonomika Ķīnā. Es domāju, ka to var darīt ar ļoti nopietnām reformām arī iekšēji Eiropā jo jebkāda veida tirniecības politiko īstenojam pret Ķīnu, eh, nu, nebūs eh, ilgtermiņā īpaši efektīva citādi. Esmu izstrādājis arī piecus scenārijus, ko varētu apskatīt, un pirmām, pirmais ir būtu tāds, ka ļaut tirgumu darīt savu, pašiem funkcionēt, funkcionēt un paļauties tātad uz to virzību, bet tas būtu ārkārtīgi sāpīgs scenārijs. Es domāju, ka mums nav politiskās manevrēšanas iespējas šajā saistībā. Otrs ir uh, modelis numur divi, respektīvi, ka mēs pieņemtu ASV modeli un uzaicinātu Ķīnu iepirkt vairāk rezerves aktīvu tā, lai eiro turpinātu būt spēcīgs un funkcionēt. Bet jāsaka, Ķīna nav īpaši interesēta to darīt. Trešais modelis - protekcionisms un tirdzniecības tirgus kari, tir, tirniecības kari, ņemot vērā Ķīnas ekonomisko nacionālismu. Es nedomāju, ka mēs ejam šajā virzienā pagaidām. Ceturtā iespēja pamazām koordinēt šīs pielāgošanās korekcijas, um, kamēr eiro kļūst arvien vājāks, jo es domāju, tikai tā mēs varam gūt kaut kādas priekšrocības eksporta jomā Un uh, līdz ar to varētu spēcināties Ķīnas valūta, Ķīna varētu strādāt pie savām rūpniecības nozarēm, nodrošināt tām atbalstu. Es nedomāju arī, ka tas īsti tā notiks. Un tāpēc man liekas, ne, tas nav varbūt tāds akadēmisks secinājums, bet man liekas, ka mēs drīzāk nonāksim pie piektā scenārija. Īstermiņā izlikties, ka mēs joprojām runājam ar viņiem un ka mēs varam atrast kaut kādu izēju no šīs nelīdzsvarotības. Un uh, situācijas, bet tā kā tas daudz īpaši neko nepalīdzēs, lai labotu situāciju, tad mums jāmēģina līdzsvarot, nelīdzsvarotību sakārtot iekšējā līmenī. Beig beigās tas novedīs pie panikas un eh, tas novadīs pie lielāka protekcionisma no abām pusēm. Bet es domāju, ka tas tiešām ir ļoti iespējams scenārijs arī Ķīnā. Un Ķīna varētu atkal aizslēgt savas durvis, tautsāmniecības durvis, vairāk, vēl vairāk nekā tas ir šobrīd. Rekomendācijas parlamentam. Vispirms uzmanības pievēršana ģimē, Ķīnai varētu būt ekonomiski kaitējoša, jo domāju, ka drīzāk vajadzētu pievērsties līdzsvaru trūkumam eh, pašā Eiropas Savienībā un mudināt Ķīnu eh, līdzīgā veidā rīkoties bet galvenokārt, protams, pašiem jādara, jāpadara savs darbs. Un tad, un ja mums izdosies eh, šo situāciju sakārtot un panākt ekonomikas atjaunošanos, tad nākt klajā ar ekonomikas, ekonomikas sankcijām, ja Ķīna šos noteikumus pārkāpja. Nu, šāda veida rekomendācijas tiešām ir tādas ļoti plašas savā kontekstā, un vairāk arī neko negribētu teikt paldies. Tikai desmit minūtes nākamajam runātājam saka priekšsēdētājs. Mr. Viorel Bodure. Labi, un tālāk eh, nākamais eh, runātājs ir Viorels Istikoja Budura, kurš ir EAS eh, rīkotāja direktors. Kur jūs sežat, kungs? Labi, jums vārds. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Mani sauc Šeimas Kalespī. Es uh, pā, aizvietoju Istiočēja kungu. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs, ka nezināju. Jā, katrā ziņā es vēlējos eh, pateikties eh, par to, ka uzaicināt eh, Eiropas ārējās darbības dienestu pārstāvu šeit un ceru, ka tas arī nākotnē tiks biežāk atkārtots. Šis ir ļoti labs laiks apskatāmajam jautājumam, jo pašreizējās ekonomiskās un eh, finanšu krīzes apstākļos riski, kas eh, saistīti ar pasaules eh, starptautisko tirzniecību. Protams, pavisam drīz būs ES padome. Un pēc tam arī 14. Eiropas Savienības un Ķīnas samits, pēc tam arī Kanāda G20 samits. Ķīna, protams, ir eh, globāla mēroga spēlētājs ne tikai investīcijās, bet eh, arī daudzās citās jomās. Tā kļuvusi par eh, ļoti svarīgu partneri Eiropas Savienībai. Lielākā daļa no diskusijām saistīts ar divpusējām tirzniecības attiecībām, bet viens no runātājiem jau sacīja, ka situācija ir daudz sarežģītāka. Ķīnai ir milzīgs pieprasījums pēc izējiem materiāliem, eh, to mēs varam izmantot, bet tāpat laikā tas ceļ izējiem materiālu cenas, kas rada atkal nepieciešamību mūsu eh, rūpniekiem pielāgoties. Tāpat arī milzīgais eh, Ķīnas eksporta apjoma radītais spiediens. Tāpat arī ir liels spiediens uz nozarēm tādām valstīs kā uh, Um, Vietnamā, Kambodžā. Um, piezīme par iepriekšējo prezentāciju. Es domāju, ka mēs nevaram skatīties tikai un vienīgi uz uh, divpusējo pārpalikumu, bet drīzāk jāskarās uz kopējo pārpalikumu, ko Ķīna uh, ir izmantojusi un ko tas nozīmē. Situācija nav varbūt tieši tāda paša, bet daudzos aspektos tomēr ir līdzīga uh, tam, kāds bija, eh, kāda bija situācija mūsu savstarpējās attiecībās ar Japānu 70. gados. Un šobrīd eh, Mēs samērā līdzīgi izturamies pret Ķīnu. No vienas puses mēs vēlamies izveidot strateģisko partnerību, tas būtu svarīgi, ka tik eh, liela varam valsts kā Ķīna iesaistās uh, pasaules procesos, klimata pārmaiņu risināšanā un pašreizējās ekonomiskās un finanšu krīzes risināšanā. Tāpat laikā mēs vēlamies ļoti praktiskā veidā uh, risināt arī mūsu būtiskākos jautājumus par ieguldījumiem, par tirzniecību un tā tālāk. Mēs vēlamies izveidot uh, jau zinām laiku šāds attiecības ar Ķīnu un iepriekšējos samitos. Eh, to esam mēģinājuši darīt un eh, centīsimies arī nākamajā to darīt. Līdz ar to mēs visdrīzāk eh, meklēsim veidus, kā mēs varam vēl vairāk pozitīvā veidā sadarboties ar Ķīnu. Iepriekšējais runātājs izteicās par pēdējo Ķīnas nacionālo ekonomikas plānu. Un mēs eh, tāpat arī vēlamies iesaistīt Ķīnu plašākā sadarbībā pie starptautiskiem jautājumiem. Mūsuprāt, Ķīnai ir iespēja paveikt daudz ko vairāk, lai uh, veicinātu stabilitāti Afganistānā, tāpat risināt uh, eh, kodoli jau drošības jautājums Irānā un citās reģionu valstīs. Katrā ziņā Mēs vēlamies arī pārliecināt Ķīnu strādāt kopā ar mums, risinot globālus izaicinājumus, ne tikai tos, ko G20 samits skata. Tāpat laikā saglabājam arī praktisku pieeju, piekļuve tirgumu, tirzniecības jautājumu, tie jau tik pieminēti. Tāpat turpinās arī bažas par uh, cilvēktiesību ievērošanu Ķīnā. Tā kā varētu teikt, ka mēs eh, cenšamies virzīt šo darba kārtību kā vienu vektoru, un tad otrs vektors jau tad praktiskāk jautājumu. Cerams, ka nākamais samits kļūs par tādu ļoti sekmīgu. Atgriežoties pie jau sacītā par koordinētu pieju pašreizējiem apstākļiem, vajadzētu izmantot eh, tuvāko samitu, lai pārliecinātu Ķīnu daudz eh, aktīvāk darboties G20 ietvaros. Iepriekšējais runātājs, eh, zinām, skepsi izteici par to, bet domāju, ka šeit nav runa par to, ka Eiropas Savienība dara kaut ko apmaiņā pret kaut ko citu, bet es domāju, ka Eiropas Savienība un ASV tuvākajos gados saskarsies ar eh, dilstošu pieaugumu, dilstošu pieprasījumu eh, un līdz ar to eh, Ķīnas ekonomika varbūt samazinās savus pieauguma apgriezienus paļaujoties uh, varbūt uz uh, lieliem ieguldījumiem infrastruktūrā. Uh, tā kā Ķīnu vajag iedrošināt plašāk darboties aktīvāk arī G20 ietvaros, bet es neiedzināšu visās detaļās par līdzsvaru atjaunošanu, par individuālā patēriņa palielināšanu, par drošības tīkla izveidi, protams, arī valūtas jautājumu vēl. Līdz ar to varētu teikt, ka šie tie jautājumi, kurus mēs eh, samitā centīsimies aktualizēt. Eh, nemēģināšu minēt, eh, kas notiktu, ja nekas apmierinošs neko no G20 procesa neiznāks, bet domāju, ka tas nebūtu pozitīvs scenārijs nevienam no iesaistītajiem. Daži runātāji runāja par tādu fragmentētu pieeju, tādas kopējas pieejas trūkumu no Eiropas Savienības puses. Es eh, nedomāju, ka tas tā ir. Es piedalījos ārlietu ministru padomē eh, vakar, eh, kur tiks spriests par Ķīnu. Un bija pilnīgi vienprātība par to, ko mums nepieciešams panākt tuvākajā samitā. Ar to es arī beigšu savu uzrunu. Paldies! Jā, paldies, saka priekšsarētājs. Un visbeidzot, Helenas Königs kundze komisija, Tirzniecības ģenerāla direktorāts. Jā, paldies priekšsarētāji. Paldies komitejai un sekretariātam, ka uzaicinājāt mūs un ļāvāt piedalīties šajās debatēs. Ķīna, protams, ir viens no lielākajiem izaicinājumiem tirzniecības jomā pasaulē, un es domāju, ka ir ļoti interesanti uzklausīt uh, viedokļus Eiropā un arī šodien šeit. Es domāju, ka visi ir viensprāts par to, kāda ir izaicinājuma. Un ir skaidrs, ka Ķīna ir globāls spēlētājs. Āzija kā tāda un Ķīna ir īpaši. Un šodien daudz paustie viedokļi ir ļoti līdzīgi tiem, ko esam jau dzirdējuši no Eiropas Tirniecības kameras Ķīnā. Viņu pēdējā ziņojumā tik runāts par uzņēmumu peļņu un e, tiek norādīts aizvien lielākām grūtībām, ar kurām tā saskarās. Eiropas uzņēmēm e, jāsaka, ka Ķīna ir lielākais vai viens no lielākajiem e, peļņas avotiem. Un tik tiešām lielākā daļai klāt to kompāniju, kas atrodas Ķīnā, ir interesants tieši Ķīnas tirgus. Uh, bet kopējais eh, biznesa eh, aspekts un biznesa situācija Eiropas Savienības eksportiem eh, uz Ķīnu ir pieaudzis. Jā, tas eksports pieauga mums lēnāk nekā imports no Ķīnas. Un, bet katrā ziņā tas ir viens no lielākajiem eksporta iespējām nākotnē. Tas ļoti svarīgi. No otras puses, kā jau es sacīju, pieaug uh, viedoklis arī uzņēmumiem ārpus Ķīnas un tajos, kas ir Ķīnā, ka ekonomiskā atvērtība neuzlabojas un ir daudz uh, bažu par to, kā varētu attīstīties lietas tuvākajos gados, jo nav īsti skaidrs, kā tas varētu notikt, kurā virzienā. Mēs ļoti labi apzināmies, uh, kas tās ir pa problēmām, ar kurām saskarās uzņēmumi Ķīnā par atbilstību PTO prasībām, konkurētas noteikumu ievērošanu, valsts uzņēmumu sektora lielā ietekme, piekļuve tirgumu, piekļuve izēju materiāliem. Tā, tās, tāpat laikā arī uh, izēju materiālu cenu celšanās pasaules tirgu. Uh, piekļuvē arī izējai materiāliem pašā Ķīnā, kas daudzām eh, Eiropas saimnības nozarēm ir ļoti svarīgs jautājums. Un, protams, intelektuālas īpašuma tiesības, eh, kas atstāja nozīmīgi ietekmi. Un it īpaši tagad, kad Ķīna aizvien vairāk līdzekļu iegulda inovācijas procesos, eh, kļūstot par tādu kā centru, varētu teikt, inovatīvām idejām, un daudzas Eiropas un ASV firmas eh, vēlas piedalīties šai procesā. Varbūt mazliet iedzinoties dažos no pieminētajiem eh, jautājumiem, mēs jau vairākus gadus eh, iepazīstamies ar šo situāciju un sākšu varbūt ar tām jomām, kas mūsuprāt ir tāds pozitīvāks bet, protams, tās, arī tās ir saviem izaicinājumiem. Iepriekšējais runātājs jau runāja par to, ka mēs skatāmies, eh, kādas ir iespējas panākt vienošanos par eh, ieguldījumu nolīgumu. Vēl lēmums nav pieņemts, bet ir viena joma, kur eh, ir uz, uzrādīta interese gan no mūsu puses, gan no Ķīnas puses. Uh, Un ir ļoti viegli saskatīt, kādas ir iespējas abām pusēm. No Ķīnas puses ir viedoklis, ka viņi vēlas eh, vairāk pievērst uzmanību investīcija aizsardzības jautājumiem, jo mums ir eh, tāda no Eiropas Savienības puses izmantota tāda visaptvaroša pieeja. Un savukārt no Eiropas Savienības jautājums tiek pacelts par eh, tirgus piekļuvu jo Eiropas tirgus ir daudz atvērtāks e, Ķīnas ieguldījumiem nekā otrādi. Ir va vairāki ierobežojumi saistīti ar investīciju katalogu, respektīvi uz kā pamata tad e, tiek norādīts, kur vēlams būt investīcijas, bet tāpat laikā arī ierobežojumiem pašu kapitālam, kopējo uzņēmumu e, izveidas prasības un uh, licencēšana, tāpat arī citi jautājumi. Līdz ar to, ja mēs izlēmjam iesaistīties uh, šādās sarunās par investīciju līgumu noslēgšanu, tad mums būtu jābūt pārliecinātiem, ka mēs varam arī uh, sagaidīt uh, šādu, šādas vienošanās izpildi, kas dotu iespējas, plašākas iespējas Eiropas Savienības investoriem Ķīnā. Šis jautājums joprojām tiek apspriests vēl ar mūsu Ķīnas kolēģiem. Tradicionāli Ķīna nav vienojusies par eh, tādiem ieguldījumu līgumiem, kur ir paredzēts tirg, tirgus piekļuvs klauzulas. Līdz ar to mums ir nepieciešams nonākt pie risinājuma, jo, manuprāt, būtu ļoti grūti uh, iedomāties, ka Eiropas Savienība iek, piekristu investīciju līgumam, kurā nebūtu nekas teikts par piekļuvu tirgumu. Vēl viena joma, kurā ir labs izaugsmas potenciāls, ir pakalpojumu joma. Protams, ka mēs šeit runājam par pakalpojumu tirzniecības starp Eiropas Savienību un Ķīnu. 16 miljārdu eiro eksporta no Ķīnas un 20 miljārdi eiro eksportā no Eiropas Savienības uz Ķīnu, līdz ar to mums ir neliels pārpalikums. Bet eh, pirma, ar pirmo lielāko tirzniecības partneru ASV mēs runājam par 131 pret 125 miljārdiem. Tā kā 250 miljārdi pakalpojumu tirzniecību. Līdz ar to mēs redzam, cik liela atšķirības ar pirmo un otro um, partneri pēc eh, pakalpojumu apjomu. Ķīnai ir ļoti liels iespējas eh, augt šajā jomā, bet tāpat laikā ir liela iespēja arī Eiropas nozarēm. Tālāk pārējot uz varbūt mazliet grūtākiem jautājumiem. Intelektuālās īpašuma tiesības jau es pieminēju, un mēs daudz ko esam eh, redzējuši jau kā uzlabojumu šajā jomā Ķīnā, bet ar īstenošanu mēs saredzam diezgan liels problēmas. Uh, Šeit, manuprāt, ir arī pati būtība problēmai, kā nodrošināt to, ka uzņēmumi tik tiešām ir aizsargāti tā, kā tas ir noteikts likumdošanā. Un jābūt pietiekamam eh, taisnīgam eh, procesam, kas nevelkas gadiem, lai risinātu domstarpības un problēmas. Tāpat arī tehnoloģija pārnese. Eh, mums ir jāspārunas ar Ķīnas kolēģiem jo tas ir Ķīnas interesēs, lai būtu labi aizsargāti intelektuālas īpašuma tiesības. Ķīna tam piekrīt, bet uh, viņi saka, jā, mēs. Uh, eh, Veid, progresējam, bet uh, Eiropas Savienības uzskata, uzskata, ka progresam ir jābūt straujākam. Jā, protams, uh, tas ir svarīgi arī runājot uh, tieši par inovāciju, jo uh, inovācijas eh, pamats ir tas, ka jums pieder tas, ko jūs izgudrojat, un jūs saņemat par to samaksu. Publiskais iepirkums, par to jau tika runāts, vairāk kārt arī parlamentē. Ķīna nav dalībniece vispārējā iepirkuma nolīgumā GPA. Un daudz eh, šādi iepirkumi eh, Ķīnā tiek veikti pamatojoties uz citu likumdošanas aktu, un, un e, tas ir cits atšķirīgs e, pieejas veids e, šādiem līgumiem. Nav gluži tā, ka Eiropas Savienības uzņēmumi nevar piekļūt vispār, bet mēs vēlētos atklātāku, atvērtāku šo situāciju, lai Eiropas uzņēmēji būtu pārliecināti, ka viņiem ir tikpat brīva pieeja Ķīnas tirgumu, kā Ķīnas uzņēmējiem ir pieeja Eiropas tirgumu. Tālāk par subsīdijām. Subsīdijas, eksporta kredīti, to jau mēs esam daudz apsprieduši arī iekšēji. Tas ir bijis mūsu darba kārtībā. Tā ir viena no jomām, kurām mēs eh, cenšamies eh, panākt eh, labāku dialogu ar Ķīnas ministriem. No Eiropas saimnības viedokļa Mums ir ģenerāla direktors e, konkurences jautājumos, bet Ķīnas sistēmā šis e, jautājums un atbildība par to ir sadalīta. Līdz ar to ir grūti izveidot dialogu. Papildus tam Ķīnas modelis ir atšķirīgs no pašreizējā Eiropas Savienības modeļa attiecībā uz subsīdijām. Ir augsts e, subsīdiju līmenis un atšķirīgs valsts intervences arī attiecībā uz eksporta kredītiem. Mēs turpinām izdarīt spiedienu šajā jomā. Mēs negribam teikt, ka visas subsīdijas ir kaut kas slikts, bet tas ir kaut kas, ko mēs tiešām vēlamies apspriest. Eh, protams, ka kā mēs varam eh, sniegt subsīdijas tur, kur tas ir nepieciešams. Ar to es arī gribētu noslēgt un eh, noslēgumā sacīt, ka ir svarīgi, ka mēs pievēršam šiem uzdevumiem pietiekam lielu uzmanību, un mēs uzskatām, ka tas eh, lielā mērā arī Ķīnas pašas interesēs. Bet ir svarīgi, lai mēs virzītos uz priekšu kopā, jo mūsu ekonomika šobrīd ir tik daudz savstarpēji saistīts, ka uh, mēs nemaz nevaram eh, iedomāties citu risinājumu. Paldies! Paldies, saka priekšsarētājs! Dosim šobrīd vārdu deputātiem. Sākšu ar Žado kungu. Zaļo grupa lūdzu. Merci. Paldies priekšādātāji. Paldies arī visiem runātājiem. Tas bija ārkārtīgi interesanti. Nu, nevisai varbūt uzmundrinoši. Nepārāk uzmundrinoši arī šie secinājumi izklausījās. Nebija īpašs uh, uzmundrinājumu klausot, klausīties Eiropas iestāžu pārstāvis. Es ļoti labi saprotu, ka mums, protams, kopā ar Japānu ir bijis jāpiedzīvo lūk šis konkurētspējas šoks un ražošanas, ražīgums šoks, bet, ja salīdzinām to, piemēram, ar Ķīnu, tad šajā gadījumā šeit runājam par modeli, ekonomikas modeļu izraisītu šoku, un ka tas attiec gan uz demogrāfiju, gan uz sociālo attīstību, gan demokrātiju. Un es domāju, ka šobrīd Viens no iemesliem, kāpēc uh, ir tāds deficīts, kā mēs konstatējam, tas ir viens no, no iemesliem, ir uh, arī tas, ka šajā valstī trūks demokrātijas. Un tas, ka visas, eh, piemēram, īpašumtiesības, sociālās aizsardzības normas nenāk par labu Ķīnas darbaņēmējiem. Un es domāju, ka mums būtu jābūt gan drosmīgiem, tos ar par iestādēm jābūt gan drosmīgam, lai Ķīnai to acīs skaidru un gašu arī pateiktu. Un nav pareizi teikt, ka Eiropai šajā ziņā nav nekādas atbildības. Nē. Un mums ir jāspēj noteikt, kā tad ir mūsu strateģijas, kāds ir mūsu politikas uh, eh, stratēģijas visā pasaulē, arī attiecībā pret tādām lielām ekonomiskām varām kā Ķīna. Otrs mīnus ir tāds, uh, ka mēs redzam, lūk, Eiropa ir iekritos slazdā, veidojot tieši divpusējas attiecības ar Ķīnu tā vietā, lai veidotu Eiro-Ķīnas attiecības. Tātad katra valsts atsevišķi mēģina kaut ko divpusēji darīt. Nākal viss sadalās pa galvaspilsētām, atkal 15 miljardi tur, 10 miljardi šeit. Un tad lūk, ir 10 miljardu līgums noslēgts ar Ķīnu, kaut gan tajā, patā, tajā pašā laikā ir bijis 30 miljardu tirniecības deficīts. Trūkst saskaņotas tirniecības stratēģijas. Nu, lieliski, protams, ka ir visas šīs lielās sanāksmes, bet pat prezidents Sarkozī, kas uh, nav, nav informēts par šo G20 darba kārtību un pārliecināts, ka tur kaut kas tiks panākts. Tāpēc esmu nobežījies par to, ka Eiropa un tās ārējās darbības dienas, nu, veido tādu krāsotā diezgan rozā bildi pavisam cita veida situācijai. Man liekas, ka mēs ļoti daudz ko šeit Eiropas līmenī liekam uz spēles, ņemot vērā, ka, lūk, mēs esam pirmais šāda veida tirgus pasaulē. Un turklāt Un turklāt mēs esam arī tas galvenais punkts, kur tiek izstādāt standarti un normas, un tāpēc es neredzu, kāpēc šobrīd Eiropai, hm, ņemot vērā, cik daudz spēcīgi šeit ir griba īstenot dažādu veidu sarunas par sociālām normām, tirniecība, eh, vidas aizsardzība un tā tālāk, terorismu tālāk, kāpēc šajā brīdī tādas valsts kā Ķīna nevar uh, veidot kaut kādas daudzpusējas attiecības. Kāpēc Eiropa nepieņem šo lēmumu, piemēram, visu tirtniecību padarīt atkarīgu no zināmiem nosacījumiem, piemēram, eh, mērķu sasniegšanas, vidas aizsardzības jomā, sanitāro normu ievērošanas jomā, sociālajā jomā un tā tālāk. Es domāju, ka šobrīd no Eiropas puses mums ir jāuzdod visam reāls jautājums kādā veidā, kādus nosacījumus mēs piestiprinam šāda veida tirzniecībai, un ir jābūt apusējībai. Uh, Tie, turklāt šāda veida noteikumi ir arī jā, jāuzrauga. Vienā no prezentācijām tika teikts, lūk, ka, ka šādi pa, pasākumi nāk par labu tirgiem, piemēram, Polijā. Bet vai tad tas. Bet vai tad mēs gribam nonākt pie tā, ka vai tad ir tā, ka šie polijas strādnieki tad ceļ, ceļ uz Ķīnā? Nē, tā taču nav. Un es domāju, tāpēc, ka aiz visas šīs tirniecības starp diviem kontinentiem ir jāvliek pirmām kārtām kopīgu mērķu sasniegšanu - dabas resursu aizsardzību, vidas aizsardzību, sociālās normas. Un Eiropai ir līdz ar to jāveido savs aizsardzības punkts. Jā, ir bijis šis modeļu šoks, priekšādā tūlīt arī noslēgšu savu uzrunu, bet, protams, ka nedrīkst mūsu nostāja par Ķīnu būt tikai un vienīgi no aizsardzības pozīcijām. Uh, Eiropa tie tieši tā sal... Un, un Eiropa pilnīgi noteikti varētu veidot arī partneru attiecības, piemēram, inovatorismu jomā un tā tālāk, tajā brīdī, kad Eiropai būs gana drosmes, runājot par resursiem, pateikt, kas notiek Ķīnā un kas notiek, piemēram, Āfrikā un citur. Thank you, Janik. Liels paldies eh, Žadu kungam. Tagad Vinklera kungs, eh, Tautas partijas politiskā grupa. Paldies priekšsādātāji! Paldies arī par visām prezentācijām, kas bija noteikti ļoti interesantas. Es gribētu paust tādu nelielu vilšanos par šīs diskusijas nosaukumu un par pētījuma nosaukumu, jo e, nesabalansēta tirsniecība ir pārāk šaurs temats pārāk šaura pieeja. Mums gan vajadzētu lūkoties uz plašāku ainu. Tirzniecības uh, bilances nelīdzsvarotība. Vai tas ir iemesls, vai tas ir sekas um, mūsu divpusējām attiecībām? Un šķiet skaidrs, ka Eiropas Savienība nav apmierināta ar attiecībām ar Ķīnu. Mēs saskatām milzīgo potenciālu, bet te pašā laikā mēs redzam arī visus ierobežojumus un šķēršļus. Mēs redzam, ka ir vairāki neatrisināti jautājumi, uh, kurus nedrīkst nepamanīt. Viens no svarīgākajiem jautājumiem ir nepietiekamas appusējas zināšanas, nepietiekamā saprašanās, vai mēs tiešām izprotam Ķīnu, un vai Ķīna izprot, kas notiek Eiropā? Domāju, ka nē. Un tāpēc labi, ka mums te ir te uh, paralēles uh, starp Ķīnas 12 gadu plānu un uh, Eiropas stratēģiju 2020. Būtībā mēs lietojam tādus pašus vārdus un formulējumus, bet tie ir tikai vārdi. Kad mēs definējām savus mērķus un stratēģiskos mērķus, formulējumi ir tādi paši, bet nevienmēr tie paši vārdi nozīmē to pašu. Jo mērķi pēc savas būtības nav vienādi. Es domāju, ka nepieciešama tiešām dziļāka izpratne par procesiem, teikt, otrajā galā, un nākotnē jāpanāk labāka saprašanās, labākas zināšanas par partneru. Mums ir uh, jāuzlabo šīs partnerattiecības un jāpanāk, lai šī partnerība kļūtu strateģiska. Es saprotu, ka varbūt tas izklausās naivi, bet es domāju, ka mums vajadzētu nodrošināt papildināmību, nevis konkurētspēju. Tas ir svarīgi politiskajā klimatā, kas nemitīgi mainās. Protams, mēs uzklausījām tagad dažādus scenārijus, un es piekrītu, ka mums jāizvarās no protekcionisma attīstības, mums jāuzlabo sadarbība un uh, jābalstās uz tā, ka mēs visi saprotam, ka jāuzlabo vispirms iekšēja situācija gan Eiropas Savienībā, gan Ķīnā. Ja tiks atrisināta šī iekšēja nelīdzsvarotība, tad arī sadarbības nelīdzsvarotība var tikt uzlabota. Noslēgumā gribu teikt, kas mums ir īsti nepieciešams - divpusējā koordinācija un daudz labāka daudzpusējā koordinācija G20 ietvaros. Tad mēs varēsim tiešām izveidot kopīgu risinājumu. Lielas paldies! Uh, GUE uh, politiskā grupa. Paldies! Paldies arī visiem ekspertiem par ļoti informatīvajām prezentācijām. Man ir jautājums uh, par Ķīnas ekonomiku. Proti, mēs redzam, ka Ķīnas ekonomika piedzīvo fenomenālus izaugsmes rādītājus bija stimulējušas programmas pirms pāris gadiem. Vai šķiet, vai jums šķiet, ka Ķīnas ekonomika izaugt uh, līdzīgi Eiropas ekonomikai pirms krīzei, vai, vai var sagaidīt šo burbuli arī Ķīnas ekonomikā, kas novestu pie uh, palielinātiem parādiem Jo jūs atcerāt, sākumā mums šķīta, ka arī mūsu izaugsme bija lieliska. Un ja Ķīnā izveidosies līdzīgs burbulis, tad tas būs daudz nozīmīgāks, daudz smagāks nekā Eiropā. Mēs redzam, piemēram, ka nekustamā īpašuma cenas Ķīnā ir pieaugušas par 140% salīdzinot ar 2007. gadu. Pekīnā cenas pieaugušas vēl stiprāk un var konstatēt, uh, ka tiek uh, tiešām būvēti arvien jauni nekustamie īpašumi. Tā ir spekulatīva uh, darbība. To var salīdzināt ar to, kas savukārt savulaik notika īrijā. Tātad ar to saistīts arī valsts parāds un tā attīstība. Kādas, jūsuprāt, ir izredzes Ķīnas ekonomikai? Kā šī attīstība ietekmēs kopējo ekonomikas attīstību un vai nav sagaidāms šīs burbulis, kas beigu beigās pārplisīs? At tālāk par nesabalansēto tirsniecības bilanci. Mēs redzam, ka Ķīnai ir uh, dabiskas priekšrocības, piemēram, uh, augu līmenis, zemās algas. Protams, eh, tā ir priekšrocība uzņēmumiem, kas ražo Ķīnā. Un arī iekšējais pieprasījums eh, Ķīnā ir svarīgs. Ir arī eh, viens pētījums, ko sagatavoja nevalstiskā organizācija China Watch, kas ir izpētījusi daudznacionālus uzņēmumus, kas strādā Ķīnā, izpētīja darba apstākļus un norāda uz to, ka Ķīnā notiek milzīga eksploatācija. Runa nav tikai par apstākļiem fabrikās, kur cilvēki ir spiesti uh, strādāt uh, uh nenormētas darba stundas, lai vispār izdzīvotu. Arī uh, Korporācijas, kas ir eh, Eiropas Savienības un ASV korporācijas, rīkojas eh, tāpat kā Ķīnas uzņēmumi. Un, piemēram, ja jūs eh, pirksit uh, iPhone Amerikā un maksāsit 600 dolārus, tad 6 dolāri un 45 centi ir uh, ražošanas maksa. Tas, ko saņem uh, tas strādnieks, kas ir ražojis šo ierīci, un vairāk nekā 300 dolāru ir uzņēmuma pēļņa. Tā ir, protams, nezirdēta eksploatācija. Protams, daudznacionālajie uzņēmumi izmanto visas iespējas iegūt peļņu šajos apstākļos. Paldies! Tagad uzklausīsim uh, mūsu referenti, tāpēc, ka neviens cits nelūdz vārdu. Paldies, priekšādātāji! Gribu pateikties runātājiem un arī deputātiem, tāpat arī sekretārātam šai, kom šajā komitejā, kas ļoti labi pastrādājuši, lai nodrošinātu to, ka ir varējuši ierasties visi šie runātāji Gribu pateikties katram, kas runāja, un atsaukties uz pāris punktiem, kas man īpaši likās nozīmīgi. Tieši tā kā Brunēkums mums skaidroja saiknes starp eh, ar, ārējās irniecības deficīti un valsts parādiem, kā arī to, kādas problēmas radīja izaugsme Eiropai šādā gadījumā. Tas varbūt rada bažas, bet domāju, ka šai, šajos faktos ir daudz patiesības. Respektīvi, ir ārkārtīgi svarīgi, uh, panākt līdzsvaru atjaunošanu tirzniecības jomā, jo šobrīd, šād, ne, šobrīd tā ir pārlieku nelīdzsvarota. Tas ir pirmais, ko gribēju teikt. Visi runāja arī par apusējību Un tik runāts, un man jau liekas labot jau tas, ja Eiropas Savienība varētu vienā balsī runāt par šo apusējību. Mūsu tirgi ir daudz vairāk atvērti nekā Ķīnas tirgi ir. Vienmēr mums piekļuvs ar, problēmas ar piekļuvs Ķīnas tirgiem, tāpat, un tāpēc ir vajadzīgs izstrādāt šajā ziņojumā arī attiecīgus priekšlikumus, kas ļautu šo situāciju mainot. Turklāt, ja runājam par Ķīnas tirgiem, tad, ja runājam īpaši par tiem, kas ir visnovatoriskākie šajā saistībā, jāsaka, te ir izstrādāt ilgtermiņu eh, stratēģija. Šī nav demokrātiska valsts, protams, un valsts var pieņemt uh, lēmumus uz 15, 20 gadiem. Un šobrīd uh, ir tā, ka viņš šajos sektoros ņem mūsu tehnoloģijas, mūsu idejas, bet tāpat laikā neatver vārtus uh, tirgiem, īpaši tādiem novatoriskām jomām, kur, kur, iegu, kur pēļņa būtu lielāka. Strateģiskajos sektoros šī pieeja tirgiem ir ļoti ierobežota. Un savukārt Ķīnas investīcijas šādos, šādās jomās, nu, pēc 510 gadiem noteikti būs ļoti plašas. Ru par intelektuālām īpašuma tiesībām runājot, var teikt, ka esam par to sprieduši daudz un dikt un domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi pie tā tomēr turēties, jo Eiropas Savienība tomēr. Uh, nevarēs saglabāt vēl to soli priekšā, kas tā ir saistībā ar patentiem, tehnoloģijām, novatorismu, ja pie tā šī jautājuma netiks strādāts. Rīt tā būs ļoti smaga problēma. Visi šie līgumi, kas tiek parakstīti Ķīnā, tos parasti lielie Eiropas uzņēmumi dažādos novatorismu sektoros, piemēram, par tehnoloģiju transferu nodošanu. Uh, un tur tiek uzlikta dažāda veida nosacījumi no Ķīnas puses šiem uzņēmumiem un tā tālāk. Un tā, padomājiet paši, kādas tad implikācijas ir šāda veida rīcībai attiecībā uz tehnoloģiju nodošanu. Nu, tālāk, protams, arī par šīm redzamēm, kas uh, ir ļoti svarīgs jautājums un ko Ķīna nevēlas uh, Eh, kuram Ķīna ir pacēlusi cenas un kas savukārt ir ļoti vajadzīgs visiem mūsu uzņēmumiem. Te ir jānaklē ar ļoti konkrētiem priekšlikumiem. Protams, ir arī jautājums par valūtu. Nu, es nedomāju, ka ir tāda lojāla konkurence, ja runājam par Ķīnas valūtu tās pašreizējā izpausmē. Nu, tie tikai daži punkti, kas man eh, palika prātā tagad šo debašu laikā. Mm Un, protams, ka ziņojumā to visu arī pieminēšu. Vairākas lietas man likās īpaši svarīgas. Nu, piemēram, daudz runātāji teica, ka mums ir šī dalītā līdzatbildība. Bet es domāju, ka ārkārtīgi svarīgi iz, arī izteikt prasības un pieprasīt ir politiskā aspektā daudz lielāku apusējību. Un ziņojumā arī par to runāšu vēl nezinu īsti kādā formā. Un tajā pašā laikā mums jāstrādā, protams, arī šeit pat Eiropā, pašiem savā pagalmā. Un tas, ka rūpniecības politika Eiropā šobrīd ir ļoti neveiksmīga un ne, nekur nekas nenotiek, tautsēmniecībā trūkst advancēto tehnoloģiju izmantošanas un tā tālāk, e, nu, tas nozīmē, ka mums ir jāpieņem zināmu lēmumi. Un tikai tad mēs varēsim panākt tādu līdzsvarotāku tirzniecību. Jo, ja mēs to nedarīsim, tad nekādu līdzsvaru at, tirniecības attiecības ar Ķīnu mēs nevarēsim atjaunot. Tātad šeit jāstrādā pie diviem aspektiem uzreiz. Par Ķīnas klātbūtni Eiropā. Jūs izstāstījāt ārkārtīgi interesantus faktus. Es nu pat dzirdēju arī papildus informāciju no Itālijas kādā dokumentā, kas pirms pienāca pirms pāris nedēļām. Piemēram, ASV ir struktūra, ir, kur, kurā var uzzināt, kāda tad ir, piemēram, valsts parāda daļa. Eiropā šāda informācija nav pieejama. Sešus mēnešus pavadījis, pieprasījis, pieprasot dažādiem, eh, meklējot žurnālos kaut kādu informāciju par valstu parādu, pat ne par Ķīnu, ne, te pat par Eiropu. Man neviens šo informāciju nevar sniegt, nu tā taču mēs nevaram turpināt dzīvot. Tas pats attiecas uz tiešajām ārvalstu investīcijām. Mēs zinām, ka tādas notiek un tā tālāk, bet mēs Un zinām, cik ārkārtīgi svarīgas ir šīs investīcijas, tās vēl svarīgākas būs vēl pēc pāris gadiem. Un arī ASV, lūk, šeit ir struktūra, ka, kur, kurā var uzzināt dažādas inform, dažāda informācija par to. Un es domāju, ka ļoti svarīga šāda veida pārskatāmība. Un domāju, ja to var izdarīt Amerika, tad arī mēs to varam. Priekšsādātāji noslēgumā gribu pieminēt to, ko teica Žadokungs, respektīvi Eiropai ir pilnīgi noteikti tirzniecība jāsasaist ar kaut kādiem nosacījumiem. Tas nozīmē, ka tie produkti, kas ierodas Eiropā, tie ir ražo, tiem jā, jābūt ražotiem tādā veidā, kas ievēro visas Eiropas Savienības normas un kvalitātes standartus. Ir varbūt vajadzīgs jauns ietvers, kurā tiktu iestverts lūk sociālās, sanitārās un tā tālāk eh, normas Un turklāt šāda veida priekšlikums tad būtu daudzpusējs savos pamatos. Visi runātāji turklāt arī teica, ka ir vajadzīga tāda politiska griba un ne, vajadzīgs, lai Eiropa būtu vienota un spēcīga. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Šobrīd tiek īstenotas atsevišķas stratēģijas katrā, 27, katrā no 27 dalību valstīm, un ir vajadzīga kopēja Eiropas stratēģija Un tas, protams, tagad ir jautājums visiem ekspertiem un parlamentāriešiem, tas ir jautājums arī sabiedrībai, pilsoņiem. Ja nu ir viena lieta, kas, kas, rada, kas rada sabiedrībā bažas, tad tā ir šī tirzniecība ar Ķīnu un mums jāspēj viņiem dot atbildes, tādas atbildes, kas viņus pārliecinātu. Paldies! Paldies! Eh, tagad pēdējā uzklausīšanas daļa. Un Eh, vēlreiz dosim vārdu ekspertiem tajā pašā kārtībā, kā sākām. Eh, vispirms Šukrūnas kundze bija vesela virkne jautājumu, bet lūdzu ievērojiet, ka laika nav daudz, trīs minūtes katram. Paldies priekšādātā runāšu šoreiz franciski. Piekrītiem novērojumiem, ko izteica dažādi deputāti, it īpaši par uz to, kas eh, izrietē no pētījuma, respektīvi šis vienotības trūkums. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi nozīmīgs fakts. No otras puses, savukārt, pastāv arī rūpniecības politika no Ķīnas puses, kas ir skaidra, plānota, definitīva. Un līdz ar to, nu, te mēs esam zaudētāji. Tas ir punkts, kur Eiropai vajadzētu vēl piestrādāt. Un tālāk, ja runājam par šo modeļu šoku, nu tad jāsaka, ka te E, situācija ir pilnīgi atšķirīga nekā tas notika saistībā ar Japānu. Šobrīd sastopamies sastopamies ar ekonomikas modeli, kur, kur nav konkrētu dokumentu, kas, piemēram, to regulētu un tā tālāk. un netiek īstenots nevienas starptautiskās normas Ķīnā attiecībā, piemēram, uz darba apstākļiem. Nu, tas arī jāņem vērā. Tas nav tikai modeļu šoks. Paldies, uh, Parēlo Plesneru kungs. Paldies. Un paldies par iespēju uh, izteikt vēl dažus komentārus. Uh, vispirms par uh, dalību valstu uh, sadali. Tad uh, jāsaprot, ka mums ir uh, audīts Eiropas Savienības un uh, ES attiecībām. Mēs centāmies noteikt, uh, kā dalība valsti šajās attiecībās iesaistas. Mums ir arī attiecīgs ziņojums, un mēs to atjaunojām uh, samērā nesen. Uh, paldies Desarnes kundzei. Um, man šķiet pilnīgi skaidrs, ka Eiropas Savienībai tiešām nav pārskata par ārlietu, par ārvalstu investoriem. Nav runa tikai par Ķīnu. Bet vispār tiešām datu nav un cirkulē mēdījos ļoti dažādi skaitļi. Protams, attiecības ar Ķīnu tas ietekmē īpaši eh, stipri, jo uh, mēs runājam, piemēram, par parādu uzpirkšanu, par valsts garantijām Uh, un šī neskaidrība var ietekmēt arī plašas uh, divpusējās attiecības. Viena no prezentācijām izskanēja tāds fakts, ka Ķīnas subsīdijas nekropļojot uh, Ķīnas cenas. Uh, runa ir par eksporta cenām. Bet es domāju, ja Eiropas Savienība Uh, veiktu šādu pašu pētījumu, tad uh, rezultāts būtu pavisam cits. Runa bija, piemēram, par to, ka 2001. gadā uzņēmumi pat zaudējuši, uh, nevis ieguvuši peļņu uh, šo netiešo subsīdiju rezultātā. Paldies! Uh, Antoine Brunē, lūdzu. Jā. Ja. Gribēju izmantot šo iespēju, lai mazliet pretoto šai idejai, ka Ķīna ir tagad pasaules tirdzniecības virzītājs spēks, kā to teica nu pat pirms manis. Manuprāt, virzītājs spēks ir tās valstis, kas, e, kurām ir šis tirdzniecības deficīts e, un kas izmanto šo Ķīnas pārpalikumu Rezulti, respektīvi, tie ir ASV un Eiropa, un Ķīna savā ziņā ir tā kā tāds parazīts, kas parazitē uz mūsu izaugsmas trūkumu, un līdz ar to šos eksportus aizstāja ar importiem un tam līdzīgi. Iz, un kopš Ķīna ir iestājusies PTO, e PTO e nu, izaugsme ASV un Eirozonā, Lielbritānijā un citur ir eh, kritusies Un ša, šis depis, deficīts tā visa rezultātā, protams, arī traucē Eiropas valstu izaugsmai. Es atceros laikus, kad līdzīgas problēmas radās ar Japānu. Toreiz tika lūgts Japāna virz uz priekšu tā globālu ekonomiku, un es jau toreiz biju pret šo ideju. Otrs, ko gribēju teikt, esam daudz runājuši par daudzpusējību, bet man liekas, ka Ķīna ir tik ļoti spēcīga šobrīd starptautiskajos fórumos, ka būtu šeit parlamentā arī jāsaprot, ka ir nepieciešams veidot daudz spēcīgākas alianses arī ar ASV, lai pretotos Ķīnai. Nu, piemēram, atcerēsimies Seuls samitu. 2010. gada oktobrī vai novembrī, kad diemžēl ASV uh, centās, centās lūk panākt kaut kādas prasības muitas jomā, bet Francija un Vācija savukārt viņiem šo spēlīt neļauj pabeigt, pielika kāju priekšā un rezultātā neizdevās šī pretošanās Ķīnai. Nu, kā rezultātā Ķīna varēja īstenot savu politiku. Tātad domāju, ka mums jāmeklē eh, sabiedrotie G7 ietveros un plašāk. Un visām šīm G7 valstīm ir tad kopīgiem spēkiem eh, formos arī attiecīgi jādarbojas. Paldies! Un tagad Holslaga kungs, paldies priekšsādātāji! Četri aspekti, kas man šķiet īpaši svarīgi. Vispirms Mirfī kunga teiks, teiktais par Ķīnas izaugsmes robežām. Jā, mēs redzam, ka pārkapacitāte pieaug un tiešām Ķīnas burbulis sasniedz savas robežas. Un es domāju, ka tas tiešām jāņem vērā. Tā ir ļoti nopietna problēma. Otra lieta - vai Ķīnas izaugsme un ekonomika un tirzniecība paliek politizēta? Jā, tas tā ir. Mēs redzam, ka pieaug valsts kredīti, lai veicinātu eksportus, kā tiek piedāvāts arī atbalsts valsts iekšienē. Un valsts daļa uzņēmumos ir ļoti stipri pieaugusi pēdējos gados un es domāju, ka turpmākajos gados tas tik ātri nemainīsies. Trešais aspekts ir tas, ko pieminēja Žadokungs - modeļu uh, cīņa. Es domāju, ka drīzāk te runa ir par attīstības stadijām. Ķīnai bija, uh, tagad ir tādi modeļi kā Japānai pagātnē. Uh, Japāna veikusi industrializāciju starp diviem pasaules kariem. Es domāju, ka e, loģiski būtu Ķīnai attīstīties tagad nākamajās desmitgadēs. Mēs uh, saskatām izmaiņas, kas tomēr iet pareizajā virzienā. Un visbeidzot par apusējību. Es domāju, ka uh, mēs tomēr varēsim panākt globālu pārvaldību, kad attīstības valstis uh, Eh, sadarbosies, bet ja tās iestāsies pret attīstītajām valstīm, tad situācija būs ļoti sarežģīta starptautiskajā līmenī. Un starptautiskās organizācijas, kādas mēs tagad pazīstam, varētu pat zaudēt uh, savu eh, nozīmi. Paldies! Paldies visiem par piedalīšanos šajās ļoti kaismīgajās diskusijās par ES un Ķīnas tirsniecības attiecībām. Et īpaši vēlos pateikties mūsu ciemiņiem, kas piekrīta šodien uzstāties šajā uzklausīšanā. Paldies uh, viņiem par uh, prezentācijām un izteiktajām idejām. Paldies Šukrunas Rēlu Plesnera kungam, Brunē kungam un Holslaga kungam. Paldies visiem un paldies, protams, mūsu referentei par šīs sanāksmes organizēšanu. To... Un tagad, dāmas un kungi, atvadīsimies no mūsu ciemiņiem. Without... Un bez kavēšanas, bez jebkādiem pārtraukumiem, turpināsim darbu. Nu, šķiet, ka esmu piespiests izsludināt īsu pārtraukumu. Bet lūdzu visus, kas iet prom, izdarīt to tik ātri, cik iespējams, un tik klusi, cik iespējams. Please. Our... Lūdzu, kolēģi, mēs vēl neesam pabeiguši darbu. Mums darbs jāturpina. Kolēģi, ļausim tagad uh, mūsu ciemiņiem atstāt šo zāli un turpināsim. And let's hope that the room is. Cerēsim, ka pēc dažām minūtēm uh, visi būs savās vietās un varēsim turpināt. But... Jā, situācija uzlabojas, uh, troksnis ir imstas, bet ne īpaši. Kolēģi, es ļoti lūdzu jūs izbeigt jebkādas sarunas un diskusijas šajā zālē. Liels paldies! Atsāksim darbu. 17. punkts darba kārtībā. Grozījumu izdarīšana padomes regulā 617 2009 par autonomas tarifu kvotas atvēršanu augstas kvalitātes lielopu gaļas importam no ASV un Kanādas. Daļa no kompromisa, lai panāktu beigas sankcijām, ko uzlika uh, Eiropas Savienībai Kanāda un ASV Eh, runa ir par eh, lielopu hormonu strīdu. Mūsu referente ir Godlīve Kvisthaudas Rovols kundze, kurai es arī dodu vārdu. Lūdzu! Paldies priekšsēdātāji, kolēģi un kolēģis! Būtībā Mēs te nerunājam par likumdošanas uh, procedūru. Uh, šīs autonomas kvotas augstas kvalitātes lielopu gaļas importam. Un tomēr šim jautājumam ir liela politiskā nozīme. Jau ilgu laiku pastāv konflikts saistībā ar hormonu izmantošanu lielopu audzēšanā. Eiropas Savienība no vienas puses, ASV un Kanāda no otrās puses. Es jau ilgāku laiku strādāju parlamentā, un es labi atceros, kā ilgākus gadus, garus gadus mēs jau uh, runājam par to pašu. Uh, tagad par autonomo uh, tarifu kvotu. 48 uh, tūkstoši tonu. Uh, ja mēs tam piekritīsim, tad ASV un Kanāda vairs neuzliks mums tarifu nodeva, nodevas un runa ir tikai par uh, tādu lielopu gaļu, kuras audzēšanā netika izmantoti hormoni. Tātad mēs nemainām savu nostāju, mēs nevēlamies ar hormoniem uh, e, audzētu lielopu gaļu. Bet šis kompromiss un tā īstenošana tomēr būs skaidrs signāls mūsu tiešniecības attiecībām ar Eh, ASV un eh, arī Kanādu. Es domāju, ka abās Atlantijas oceāna pus, okeāna pusēs ir vajadzīga politiskā griba, lai izbeigtu konfliktu, un eh, kā tā ļaus mums sasniegt visiem izdevīgos rezultātus. Es domāju, ka turpmākajos gados būs nepieciešams uh, atrisināt arī citus konfliktus, kas pastāv. Eh, rītdien, eh, piemēram, arī plenāra sēdē eh, tiks diskutēts par attiecībām ar ASV. Tātad es ceru, ka nākamajos gados mēs atrisināsim arī pārējos konfliktus un līdz ar to tirsniecības šķēršļi, kas joprojām pastāv, tiks likvidēti. Domāju arī uh, ka šie grozījumi būs pozitīvs signāls transatlantiskajām attiecībām, un tāpēc mums vajadzētu pēc iespējas ātri pieņemt lēmumu. Ir skaidrs, ka es atbalstu transatlantisko nolīgumu, citādāk es jau nekļūtu par referenti. Tātad es atbalstu šo nolīgumu, tāpēc, ka uzskatu, ka tas ir labs kompromiss, ka tā ir abām pusēm izdevīgā situācija. Un es priecājos arī uh, par ciešu sadarbību ar ēnu referentiem un arī ar citu komiteju referentiem. Paldies! Paldies! Uzklausīsim komitejas lozekļus. Vispirms ānu referenti. Kuteša kungs. Ka, mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekš. Paldies priekšādātāji. Kā jau referenti teica, es domāju, ka strīds attiecībā uz lielo pugaļu, kas audzēt izmantojot hormonus, nāk par sliktu ASV, Kanādai un tāpat arī Eiropas interesēm. Tas tāpēc, ka mēs gal galā līdz ar to esam spiest uzlikt sankcijas, un sankcijas izraisa tālākas ietekmes. Domāju, ka šis nolīgums starp ES e un no vienas puses un Kanādas no otras puses ir faktiski mūsu interesēs Mēs zinām, ka Eiropas ekonomika. Eiropas ekonomika kopā ar šo valstu ekonomiku rada ļoti lielu spēcīgu ietekmi. Un nevar ekonomika virzīties uz priekšu, ja paliek spēkā šādi neatrisināti strīdi. Mums galu galā ir vajadzīga izaugsma un nodarbinātība izteikšu pāris piezīmes. Turklāt gribu arī vaicāt komisijai, kāda ir tās nostāja. Piemēram, kāda ietekme ir sankcijām, kas tiek šobrīd, šobrīd piemērotas, un kāds, kāda būs ietekme šāda importu palielināšanai attiecībā uz lielopu gaļu e, tieši šeit Eiropas tirgos. Jo kas, kas notiks tad ar, ar um, tirgu šajā jomā? Un uzklausīšu arī citus kolēģus. Thank you, Robert Sardi. Liels paldies, uh, Robert Sardi. Paldies, paldies priekšsādātāji. Piekrīt tam, ko Godalīve un Kutaškungs teica. Gal galā, jā, šeit runājām par memorandu īstenošanu, sapšanās memorandu īstenošanu, un uh, Kutaškungs, jā, tam nav nekāda tālāka ietekme. Nu, ietekme, protams, būs uz mūsu lauksaimniecības ražošanas sektoru un te runāju kā Lielbritānijas pārstāvis, esam runājuši lauksaimniecības komitejā tur par šiem jautājumiem. Es gribētu teikt komisijai, lūk, es saprotu komisāru teikto, tāpat arī saprotu lauksaimniecības, eh, saprotu, ka lauksaimniecības komiteja nosūtīja delegāciju uz Vašingtonu pirms, pār, pirms neilga laika, kur viņi apsprieda status quo attiecībā uz šīm sankcijām un sprieda par to, vai būs atļauts atkal eksportēt lauksaimniecības produktus uz Eiropas Savienību un saskaņā ar eh, Tomu Vilsaka teikto, un eh, tas ir viņa apstiprinājums, tika teikts, ka viņi ierosina atcelt ierobežojumus Eiropas Savienības lielo bugaļai. Un jautājums bija, vai tas attiec arī uz citiem produktiem, un vai komisija var apstiprināt, ka Vai, vai var iegūt apstiprinājumu arī no kongresa? Turklāt ārkārtīgi svarīgi, un zinu, ka Godalība to savā ziņojumā arī ierakstījusi, uh, ka netiek piegādāts, importēts liel, lielobu gaļa, kas tiek, un te jau nerunājam tikai par to vienu, jo tā rezultātā mēs radām tādu situāciju, kur patērētāji vairs neied, neusticās mums, un jāsaka, tas gan ir, nāk, tā ir nu, nākamā negatīvā ietekme, kas iet plašumā. Es domāju, ka Eiropas Savienības, uh, Eiropas Savienībai jādomā par patērētāju atbalstu tāpat. Paldies, saka priekšādātājs. Un tagad Žozē Bovē kungs lūdzu. Es domāju, ka šīs debats ir ārkārtīgi svarīgas, un tās jāskat kontekstā. Tās nenāk ne no zila gaisma, ne mēs runājam, lūk, par Eiropas Savienības lēmumu par uh, hormonu lielopu gaļu, Tāpat runājam arī par ģenētiski modificētiem organismiem, par PTO. Tātad Še, tas ir tas kopējais konteksts. Turklāt jāatceras, ka kopumā vēl runājam arī par to, kas tad notiks ar sankcijām eh, uz produktiem, kas nu jau tagad jau desmit gadus kā tikuši pakļaut sankcijām. Kas notiks ar Eiropas importu? Un Eiropas ietvarā eh, esam noteikuši šo specifikāciju. Es domāju, ir svarīgi atcerēties šo ietvaru informāciju. Uh, Turklāt jāpārliecinās, un te gribu vaicāt komisijai, jo kopš 2011. gada eh, šiem papildus eh, nodevām bija jau jāizzod, bet te jāprasa garantija no komisijas, jo nav nekādas jēgas uh, Um, kaut, par kaut ko runāt tad, ja sankcijas joprojām ir spēkā un ir šīs papildus nodevs. Vēl viens jautājums, kas mums jāapspriež šī ziņojuma kontekstā, ir šāds, kāda veida, de, kā mēs definējam, definējam šo augstās kvalitātes lielo bugaļu, cik lielā mērā ir, piemēram, nodrošināta šīs lielā bugaļas izcelsmes izsakojamība un kādas ir kvotas jābūt ja piesardzīgiem. Nedrīkstam aizsākt arī citas tālākas debats, kas, piemēram, tad attiektos uz augstas kvalitātes gaļas uh, importu no Merkusur valstīm, piemēram. Mums jāsturas ļoti, jāsturas ļoti piesardzīgi. Jāceras par saikni starp šiem jautājumiem un, protams, importu loģistiku kopumā. Te runājam par līdzsvaru. Yes, eh, is Mr. Flavio. Tālāk no lauksaimniecības ģenerāla direktorāta pārstāvs lūdzu. Paldies priekšsādētāji. Priekšlikumu, jūs priekšāsošā priekšlikuma konteksts, nu pat jau tika ļoti labi izskaidrots, jā. Te runājam par pasākumiem, kas eh, tika aizsākti 90. gadu sākumā, kad tika nu, iesniegta informācija no ASV puses un ir turpinājušies strīdi par šiem jautājumiem. Laimīgā kārtā 2009. gadā beidzot tika panākt vienošanās ar ASV, kam papildus nāca arī vienošanās ar Kanādu šie nolīgumi, šīs vienošanās bija vismaz daļai veiksmīgas, tāpēc, ka tā rezultātā Eiropas EK varēja paturēt spēkā eh, aizliegumu pret hormoniem un attiecīgi lielapu gaļu, kas eh, tiek apstrādāt ar hormoniem no SV un Kanādas, un tajā pašā laikā maksāt kompensāciju par tirgus atvēršanu. Tātad jūsu priekšā ir priekšlikums, kas ļaus pāriet uz to ceļu karti, par ko esam vienojušies ar ASV un Kanādu, kur paredzēti trīs posmi uh, nolīguma īstenošanai. Un priekšlikums, kas ir jūsu priekšā, ir tātad ieiet otrajā posmā, respektīvi palīdzināt tī ar ko, respektīvi kvotas, vienlaicīgi samazinot sankcijas, un tik samazināt sankcijas no ASV puses, kas bija atklāt sakot lielākas, kā mēs pat gadījām, jo ASV, un tā, tā es atbildu Boveikungam, par to, vai šīs sankcijas ir atsauktas vai nē. Jā, šīs sankcijas ir atsauktas. ASV šobrīd atsauca ierobežos pasākums jau krietni iepriekš, nekā tas, daudz agrāk nekā tas bija paredzēts nolīgumā. Jo tur tika teikts, ka 100% sankcijām jātiek jā, atsauktām līdz 2012. gada 1. augustam, bet kas notika, šīs sankcijas ir atsauktas jau tagad 100%, tātad 13 mēnešus iepriekš. Jau šīs vasaras sākumā ASV jau bija atsaukusi šīs sankcijas. Tā ir ļoti pozitīvas ziņas. Tas pats attiecas arī uz Kanādu, kas nolīgumu jau ir īstenojuši un atsaukuši visus ierobežošos pasākumus. Un tāpēc mūsu eksporti var turpināties bez papildus nodevām uz šīm valstīm. Nu, protams, tagad mums jādara, jāspēr mūsu solis jāspilda mūsu saistības un jāpli, jāturpina nolīguma īstenošana. Tāpēc ir vajadzīga šī priekšlikuma apstiprināšana. Šeit runājam ne tikai par tirdzniecību, bet arī par strīdu, kas mums ir ar lauksamcības komiteju ASV. Turklāt, mm, kā sekas tam visam, protams, nāks arī attiecību uzlabošanās ar ASV. Mēs jau esam redzējuši, uh, ka no, nolīgumam noslēdzoties ir bijis daudz pozitīvāka attieksme no ASV puses. Arī citos tirniecības jautājumos ne jau, ka mums izdosies atrasināt visus jautājumus, bet pilnīgi noteikti eh, tas fakts, ka viņi jau ir atsaukoši sankcijas 13 mēnešus iepriekš, agrāk nekā paredzēts, ir zīme, ka, nolīg, ka šis nolīgums darbojas, funkcionē un darbojas atbilstīgi. Nonākot nu, pie jautājumiem, kas tik pavisam specifiski arī uzdot, respektīvi par ietekmi, kāda būs augstas kvalitātes lielo bugaļas tirgu sankciju atcelšanas rezultātā, nu te uzsākšu ar pēdējos jau sankcijas, ir būtiski ietekmējušas šo tirgu. Un tas attiecas ne tikai uz kvanti, kvantitatīviem datiem, kas ir vairāk kā 110 miljonu ASV dolāru, bet te jau runājam arī par to, ka ir grūti kvantificēt visu ietekmi, kas šād, rod šādām tirdzniecības sankcijām, jo nereti jau nav tikai tirdzniecības un ražošanas ietekme šādā jomā uz mūsu ražotājiem un eksportieriem. Šī ietekme ir, ir daudz plašāk, jo tā, protams, ietekmē arī kopējās tirdzniecības attiecības ar ASV. Un ja mēs ņem vērā visas šīs kopējās ietekmes, tad arī politisko ietekmi, uh, tirniecību attiecību jomā, tad top skaidrs, ka li, noliguma īstenošanai būs liela ietekme gan uz tirgiem, gan uz tirniecības attiecībām. Ja mēs specifiskāk skatāmies uz tām valstīm, ko skāra Eiropā šīs sankcijas un tās produktu kategorijas, sākot no lielobugais līdz vīnam un tā tālāk, tāpat arī attiecībā uz sieru, piemēram, Rokfors siers, tika gandrīz vai iekļauts sankcijās. Runājam par ļoti lielu ietekmi. Un kas attiec uz uh, augstas kvalitātes lielo pogaļu, tad runājam par kvotām, kas nolīguma pilnas īstenošanas rezultātā būs apmēram 48 tūkstoši tonnas. Uh, tam nav īpaši liels ietekmes uz augstā līmeņa lielo gaļas tirgu Eiropā. Apskatījām tirgus konfigurāciju šobrīd Eiropā, esam uzraudzījuši arī situāciju pēdējo pusotru, pēdējo pusotru gadu laikā, kopš kvotas tiek piemērots un nesam manījuši, ka tam būtu kāda ietekme uz tirgu, jo, jo kvotu apmērs nav tik liels, lai apdraudētu vietējo tirgu vai to kropļotu. Par BSC runājot, gribu atgādināt, ka komisārs Čalis šo jautājumu pieminēja jau vasaras sākumā. Uh, to viņš pieminēja arī vizītē uz Vašingtonu, tiekoties ar uh, lauksaimniecības ministru tur. Un atbildi, ko viņi saņēma no Vilšeka kunga, bija tāda, ka viņi ir paredzējuši publicēt BSE jeb eh, mutes un nagu sārgas noteikumu kodekstu, respektīvi procedurāls noteikumus, un tad no šī attiecīgā brīža tad notiks konsultēšanās ar visām interesētajām pusēm, nozari un tā tālāk. Tiks dota divu, divu mēnešu termiņš mm, ieguldījumu iesniegšanai no interesētajām pusēm. Uh, tad šitie tiks izvērtēti un tad tiks pieņemts attiecīgs lēmums. Tas ir pirmais solis. Tātad tas šobrīd vēl nav sankcija atcelt. Tā, tas nav, tā vēl nav sankcija atcelšana, bet tas ir tas solis, ko mēs ļoti vēlamies panākt. Tā, lai situācija virzītos uz priekšu un mēs izkļūtu no strupceļa. Tas ir, interesa, ir tas interesē ne tikai mūsu eksportē, eksportētājiem, bet tas interesē arī ASV e, nozarei Turklāt mm, viņi paši tātad vēlas arī šīs sankcijas atsaukt, jo tas pilnīgi noteikti pārkāp zināms ASV pol politikas noteikums attiecībā uz Koreju un Japānu, jo viņi vēlas, lai arī mēs varētu eksportēt uz tādiem tirgiem kā šo valstu tirgu. Un tāpēc pamazām tātad notiek virzību šo sankciju atcelšanu. Visbeidzot, jautājums, ko uzdev Bovēkungs par to, kā tiek definēta augstas kvalitātes lielopu gaļa. Tas ir svarīgs punkts, jā. Mums ir jāpārliecinās, ka definīcija, kas tiek apstiprināta un kas tiek iekļaut šajā regulā, ir tā ir ļoti specifiska un detalizēta, tiek piemērot tikai šim eh, tikai šādam lielopu veidam un tā nekļūst par kaut kādu vispārēju definīciju kas ierobežotu tālāk kaut kādā veidā tirdzniecību, radot precedentu attiecībā uz Merkusur valstīm. Bet šobrīd tā tas nav, jo šobrīd definīcija tiek pieminēta pavisam konkrēta specifikācija, reg, eh, konkrēts paskaidrojums, un citos gadījumos šī definīcija netiks piemērota. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies par šo lielisko situācijas prezentāciju. Nu, atgriežamies pie referents. Pirmā viedokļa apmaiņa šī bija. Ļoti īsi. Es domāju, ka mēs esam gandrīz vienisprātis. Dažas lietas gan vēl jānoskaidro. Bet nedrīkst aizmirst, ka jau pirms dažiem gadiem mēs zaudējām uh, savas pozīcijas PTO panelī un eh, um, mums ir jāmeklē risinājums, kas pastāvētu arī nākotnē. Daži punkti, manuprāt, ir īpaši svarīgi. Tas, ko teica Bovē kungs par ASV kvotu. Tā jābūt tādai, lai neizjauktu līdzsvaru Eiropas Savienības tirgū. Un sarunās ar Merkosūru Par lielopu gaļu mēs par to arī diskutējam. Otrais punkts. Es varbūt to neuzsveru pietiekoši, bet runa šeit ir tikai un vienīgi par lielopu gaļu, kas netika apstrādāta ar hormoniem. Var, uh, uh, protams, jautāt, vai ir nepieciešama kāda īpaša uh, importu kontrole. Es pati izaugusi veterināru ģimenē, un es domāju, ka kontroles uh, būtu vietā. Un garantētu mums arī sankciju atcelšanu ilgtermiņā, jo šīs sankciju karusēlis tiešām uh, bija ļoti nepatīkams. Un uh, Gribu vēl pateikties eh, visiem, kas piedalījās diskusijās. Noteikti es turpināšu konsultācijas ar ēnu referentiem un ar citiem komitejas locekļiem, pirms nonāksim līdz balsošanai. Lielas paldies! Eh, tad ir skaidrs arī, kā rīkosimies tālāk. Nākamajā sanāksmē novembrī skatīsim ziņojumu projektu 22. un 23. novembrī tātad Un tagad pēdējais darba kārtības punkts. Eh, PTO eh, situācija, situācija ar pievienošanos PTO. Te ir eh, Pēters Balašs klāt, kas ir sarunu vedējs tirsniecības ģenerāla direkcijā. Viņš jau ne pirmo reizi nāk uz mūsu sanāksmēm. Tas bija ievads no manas puses, un viņš mums tagad pastāstīs, uh, kāds ir komisijas redzējums par valstu iestāšanos PTO. Protams, Krievija ir šeit vissvarīgākā valsts. Tad uzzināsim tagad par to, kāda ir situācija ar Krievijas uh, iestāšanos PTO kas nu teju teju notiks, tad varbūt dažus vārdus varētu pateikt par Melnkalni. Un ir paredzēts arī, uh, ka uh, Samoa iestāšanās tiks drīz apstiprināta Varbūt ir arī citas valstis, par kurām es neesmu informēts. Došu tagad vārdu mūsu ciemiņam. Eh, bez Balaša kunga te ir Palvarsoti kungs, kas arī bieži piedalās mūsu sanāksmēs. Tad sveicu arī viņu. Un tagad vārds Balaša kungam. Thanks uh, very much, Chair. Jā, paldies priekšsarētājiem. Man prieks atgriezties šeit pie tam pie tāda temata, kas šajā drūmajā ekonomiskajā vidē ja beidzot ļauj mums pēc 18 gadiem runāt tieši par Krievijas vēlmi iestāties PTO, beidzot eh, varētu īstenoties. Vispirms pāris vārdi tad eh, redzam, ka Krievija pēc 18 gadiem beidzot varētu iestāties PTO. Krievija ir lielākā ekonomika, kas nav vēl PTO locekle, un eh, attiecībās starp Eiropas Savienības un, Kri Eiropas Savienību un Krieviju ir bijuši eh, pozitīvi un negatīvi momenti, bet tieši tādēļ, ka Krievija nav saistīta ar PTO noteikumiem, līdz šim nav bijusi varbūt tik um, pretim nākoša un vajadz, varēja izmantot arī negatīvā veidā rīcības brīvību, ieviešot apgrūtinošus šķēršļus Eiropas Savienības eksportam uz Krieviju gan tarifu, gan cita veida barjeras, sanitāros pasākumus, piemēram, vēl šovasar es atgādināšu, izmantojot kā aizbildinājumu ierobežoto E. coli infekciju Vācijā. Krievija pilnībā slēdza savu tirgu visiem Eiropas Savienības dārzeņu eksportiem. uz vairākiem mēnešiem un, un izmantojot šādas aizbildinājumus protekci, protekcionismam. Tāpat arī palielināja importa tarifus, eksporta tarifus un līdz pat šim uh, saglabā šos antikrīzes pasākumus, kas faktiski ir eh, paaugstināta tarifika, un eh, Krievijā noteikti nav, nav novērojama tāda krīze, kas pamatot šādas tarifas, un vienkārši tiek izmantots šāds eksporta cenas, kas attiecībā uz energoresursiem ir ļoti pozitīvs viņiem salīdzinot ar to, kāda ir Eiropas senības situācija. Uh, Krievija ir Eiropas Savienības otrais importa e, partners un trešais lielākais eksporta tirgus. Tā kā mums ir deficīts tirdzniecībā ar Krieviju, galvenokārt tieši lielajiem e, energoresursu un izējumateriālu importa apjomiem bet arī Krievijas protekcionismu e, pasākumi neļauj mūsu mūsu eksportam sasniegt pietiekami lielu apmēru. Un e, tad mēs nepacietīgi gaidām, ka Krievija beidzot e, nu, iestāsies PTO. Un Dažkārt jau esam bijuši tādā situācijā, ka likās to līdz līdz tas notiks, piemēram, 2004. gadā, kad e, Eiropas uh, Savienība noslēdza pirmās šis tirgus pārunas un bija noslēgts protokols ar divpusējiem nolīgumu. Um, tam sekoja pieaugušs protekcionisms, no, no Krievijas puses, it īpaši sākot ar 2007. gadu, šie pasākumi ir vēl vairāk aktivizējušies. Sākot ar 2007. gadu, lau, eh, Krievija izsludināja jaunu lauksaimniecības politiku, kā, kurā tika noteikts mēķis eh, no, sasniegt 95% pašpietiekamas uh, piegādes piedāvājuma puses problēma jau nav spējā saražot, bet gan kā tiek panākts tas nevis palielinot zemo produktivitāti Krievijas lauksaniecībā, bet gan palielinot protekcionismu, izmantojot tarifs un cits pasākums. Neskroties uz eh, tradicionālajiem koku materiālu eksportiem eh, no Krievijas uz Eiropas Savienību, eh, tika eksporta nodevas milzīgi palielināts, kas ir viens no iecenītākajiem Krievijas eksporta kontrolas pasākumiem, kas šādā veidā sniedz subsīdijas ražotājiem Krievijā jo šie ražotāji var saņemt izējumateriālus par ļoti zemām cenām, un šeit es runāju īpaši par energoresursu cenām, bet uh, pamatā uz citiem eksportiem, citiem izējumateriāliem, un uh, ar šādām, uh, šādiem pasākumiem viņi nodrošina, ka konkurenti ir spiesti iepirkt šos izējumateriālus par ļoti augstām cenām. Un mēs redzam, ko nozīmē šīs politikas īstenošana traucējumi tirgos Eiropas Savienībā, dempinga pasākumi pret daudziem ražošu, ražošu, saražotiem produktiem. Tad tāpat minerālu mēslu un citi izstrādājumi. Visbeidzot, varētu noslēgt šo iestāšanās procesu varētu panākt, ka Krievija darbojas eh, pamatojoties uz eh, PTO noteikumiem. Tas varētu būt mums ļoti svarīgi. Tomēr iepriekšējie 18 gadi nav eh, velti pavadīti, jo šajā laikā esam panākuši samērā detalizētu vienošanos un efektīvu vienošanos ar Krieviju. Šis dokuments Šobrīd jau ir aptuveni 800 lapušu apjomā, tas ir praktiski noslēgts un palikuši tikai daži jautājumi, kas vēl nav atrisināti. Man ir tas prieks informēt jūs, eh, ka beidzot eh, attiecībā uz Eiropas Savienībā pēdējie trīs divpusējie jautājumi. Par tiem ir panākt vienošanās, lai gan šobrīd Krievijas puse vēl nav pilnībā apstiprinājusi, ka Krievijas valdība skatīs uh, kopējo PTO paketi un tikko tas tiks izdarīts, tad varēsim teikt, ka vienošanās par divpusējām attiecībām ir noslēgts. Kas attiec uz daudzpusējām saistībām Krievijai, tad ir vairāki vēl neatrisināti jautājumi. Viens, piemēram, ir sanitāro un fitosanitāro pasākumu izmantošana, kas ir ļoti svarīga Eiropas Savienībai. Tāpat mēs vēlētos arī uh, efektīvu disciplīnu no PTO viedokļa nelegālu neatļautu investīciju pasākumu izmantošanu, it īpaši autobūvas rūpniecībā, kas paliek viens no jautājumiem, kas vēl ir jāatrisina. Un tāpat eh, pie daudzpusējiem jautājumiem Vēl ir neatrisināts problēmas ar garantijām, ar Eiropas Savienībā, Eiropas Savienības izcelsmes gaļas eh, tarifiem un kvotām. Ir nepieciešama skaidrība arī par eksporta nodevām, bet eh, es teiktu, ka būtiskākie jautājumi ir atrisināti. Līdz ar to nosacījumi vismaz no ekonomiskā viedokļa ir eh, pilnīgi skaidri, ka PTO iestāšanās Krievijai varētu noslēgties šogad. Plāns ir izmantot PTO ministriju konferenci decembra vidū, kurā tad Krievija varētu tikt uzņemta Pasaules tirdzniecības organizācijai. 154. loceklis, tad Krievija būtu Melnkalnai, arī ir iespēja iestāties aptuveni tā pašā laikā, un es pēc brīža par to arī detalizētāk pastāstīšu. Tā tad eh, ir samērā saspringts grafiks, ņemot vērā, ka mēs vēl neesam noslēguši šo procesu, 99% ir izdarīti, bet pat šis atlikušais 1% prasa laiku. Praktiski tas nozīmē, ka līdz šī mēneša beigām mums vajadzētu noslēgt darbu pie Krievijas PTO saistībām. No ekonomikas viedokļa tas ir izdarāms, bet šeit mums ir neatrisināti politiskie jautājumi lai atrisinātu problēmas saistībā ar Krievijas un Gruzijas attiecībām, jo Gruzija, kā PTO locekli, ir izteikusi konkrētu prasību Krievijai attiecībā uz tirzniecību starp Krievija un Abhāzijas un Dienvidosetijas reģioniem. Gruzijas nostāja ir, ka šīs ir PTO saistības, ka, lai Krievija nodrošinātu īpašu uzraudzību, tā skaitā iesaistot starptautiskos novērotājus attiecībā, ar attiecībā uz tirzniecību ar šiem diviem reģioniem. Tas, kas e, tika kas aizsākās 2008. gada kara darbību, un kur Krievija šos divus reģionus ir atzinusi kā neatkarīgas valstis. Nav īpaši daudz valsts, kas sekot šim piemēram, bet Krievija uzskata šos divus reģionus eh, kā neatkarīgas valstis ar no tā izrietošām sekām. Līdz ar to mēs šobrīd runājam praktiski par politisku jautājumu un potenciālu politisku konfrontāciju. Esam iepazinušies ar Gruzijas eh, izvirzītajiem eh, noteikumiem, priekšnosacījumiem. Mums ir tāda sarežģīta uh, Um, situāciju. Mēs uh, Eiropas Savienībā atbalstam Gruzijas teritoriālo nedalāmību un līdz ar to atbalstam to, ka Gruzija atjaunot savus teritorijas uh, nedalāmību. Tomēr neesam pārliecināti, ka PTO ir uh, pareizais fórums, kurā risināt politiskās problēmas. Mēs atbalstam Gruziju. Uh, tās izvirzītajās prasībās, lai tiktu virzīt šis politiskais process, bet tāpat laikā mēs nevēlamies jau kopā politiku un tirzniecību. Pašreizējās nostājas valstīm ir ļoti tālu viena no otras. Neskatoties uz to, ka Šveice mēģina e, būt kā samierinātais starp abām pusēm. Pagaidām nekas īpaši nav pavirzījies uz priekšu, un, diemžēl, šobrīd ir uh, iespēja, ka tuvākajās dienās uh, Šveices uh, starpniecība šajā jautājumā noslēgsies bez rezultātiem. Līdz ar to mēs nonāksim izvēles priekšā, ļoti sarežģīts izvēles priekšā, par to, kā samierināt mūsu politisko atbalstu Gruzijai ar mūsu ļoti pamatotājām interesēm redzēt Krieviju kā PTO locekli. Šobrīd vēl ir ļoti grūti saprast, kā atrisināt šo situāciju, bet eh, tas varētu ļaut mums beidzot izlemt to, vai PTO E, iestāšanās PTO Krievijai varētu tikt panākt šogad. Protams, e, Krievija nav īpaši e, pretīm nākoši, viņiem ir nepiekāpīga pozīcija attiecībā uz Gruziju un nekādu kompromisu viņi nemeklē. Līdz ar to ir nepieciešams rast risinājumu. Un Krievija, kā jau sacīja, kompromis, uz kompromisu neiet ir skaidri pateikts, ja Krievija ne, nenoslēgs šogad PTO iestāšanās procesu, tad viņi nemēģinās to panākt turpmāk un uh, uz ilgu laiku paliks ārpus PTO. Kā mēs zinām, ka iestāšanās PTO nav īpaši populāra Krievijā, un tas vēl būtu tā maigi sacīts, uh, ir ļoti daudz spēcīgu, var teikt, eh, spēku, kas nebūtu iete, eh, iepriecināti par šādu notikumu pavērsienu, eh, respektīvi par Krievijas modernizāciju, par to, ka Krievijas ekonomikas nākotne nav iedomājama bez dalības PTO, bez lielākas integrācijas pasaules ekonomikā, bet tas, protams, uh, Eh, paliek Krievijas ziņā pieņem šo lēmumu. Tāda nu ir pašreizējā situācija, un es eh, pavisam īsi pieminēšu vēl divus jautājumus. Pirmkārt, viens no sarežģījumiem saistīts ar to, ka uh, Krievija izveidojas muitas savienība ar Baltkrieviju un Kazahstānu. Un kā jau uh, muitas savienībai, un mums arī ir tāda. Tas, protams, uh, ierobežo pašas Krievijas eh, darbi, rīcības brīvību, jo viņiem ir um, saskaņot politika ar eh, saviem diviem partneriem. Tas sarežģīja daudz lietas. Um, Šobrīd noris arī pārunas par Kazahstānas un Baltkrievijas iestāšanos PTO. Kazahstāna varētu to diezgan īsā laikā izdarīt, bet Baltkrievijai ir ļoti tāls ceļš līdz šim mērķim. Baltkrievijas ekonomika nav piedzīvojusi nekādas vērā ņemams pārmaiņas eh, ekonomikas un tirdzniecības eh, politikas eh, pamatā saglabājuši padomju laika modeli, un šādos apstākļos viņiem nav iespējams iestāties PTO. Tas ir vēl viens jautājums, bet arī tas ir izcināms. Un visbeidzot par Melnkalni šo, šī iestāšanās jau varēja notikt uh, pirms diviem gadiem, bet ir viena valsts, Ukraina, kas nav varējusi noslēgt eh, savus pārunas ar šo valsti, un līdz ar to process nav pabeigts. Mēs tomēr ceram, ka saskaņā ar jaunāko informāciju uh, Šīs divas valsts ir spējušas atrast savstarpēju kompromisu un ir laba iespēja, ka Melnkalne varētu pavisam drīz pie, iestāties PTO. Tomēr fakts par to, ka viena atsevišķa valsts, šajā gadījumā Ukraina, var aizturēt jebkuru lēmumu par iestāšanos, parāda to, ka mums nevajadzētu eh, pārāk zem novērtēt arī eh, problēmu attiecībās ar Krieviju un Gruziju, jo katram PTO loceklim ir veto tiesības attiecībā uz valsts uzņemšanu. Ar to es arī noslēgšu savu izteikšanos, ja ir kādi jautājumi. Un kolēģis Palu var sniegt arī atbildes, un ja jums ir kādi jautājumi vai komentāri vēl, tad no jūsu komitejas puses esam gatavi uz, to, uz tiem atbildēt. Jā, paldies, saka priekšsarētājs. Liels paldies par šādu izsmeļošu aprakstu situācijai. Un tagad dosim vārdu deputātiem. Mūsu referentam par uh, Krievijas jautājumiem Sterdikungs. Jā, paldies, uh, Pīter, par šo padziļināto diskusiju. Man zināms bažas radīja atsevišķas lietas, ko jūs pieminējāt Jūs sacījāt, ka mēs esam tuvu pie divpusējas līguma noslēgšanas, vai jūs ar to domājat, ka tas tiešām notiks šogad? Jūs pēc tam sacījāt, ka jā, bet varbūt ir eh, problēmas ar Baltkrieviju un vēl vairākām valstīm. Tas tomēr varētu novest pie tā, ka Gruzija var eh, veto eh, tiesības izmantot. Nu, jūs varētu precizēt, ko jūs domājat ar tuvu pie šo noslēg, līguma noslēgšanas. Un Jā, jūs sacījāt, ka ne, nevajag jaukt politikā tirzniecību, bet nu, tā tas vienmēr ir bijis. Ļoti bieži uh, politiskie lēmumi ir ietekmējuši un pat ņēmuši virsroku pār uh, tirzniecības jautājumiem. Vai jūs varat paskaidrot, ko jūs ar to do īsti domājat, kā tas būtu īstenojams? Un es, protams, sekošu notikumu virzībai, bet varbūt tādas pāris lietas, ko es vēlējos noskaidrot. Jā, paldies! uzklausīsim ēnu referentu eh, Šolckungs eh, Goja grupas. Paldies, priekšsarētāji! Arī es vēlos eh, pateikties par tik visaptverošu analīzi pašreizējai situācijai ar iestāšanos PTO, it īpaši attiecībā uz Krieviju, bet es vēlējos noskaidrot vēl vienu jautājumu attiecībā uz muitas savienību ar Kazahstānu. Ko tas īsti nozīmē? Uh, ja Krievija tīrām uh, gada beigās kļūst par PTO locekli, ko tas nozīmē šo valstu uh, produktiem, ja tie tiek eksportēti uz Eiropas Savienību? Vai tas nozīmē, ka tikmēr tas būtu atvērts arī uh, kā ceļš, lai ka Kazahstāna un Baltkrievija var iestāties PTO. Jeb tas varētu būt kā veids, kā parādīt, kā arī šīm valstīm uh, vajadzētu iestāties PTO, un tad varbūt varētu parādīt Krievijai, ko viņi varētu darīt, lai palielinātu PTO dalībnieku skaitu. Papildus. Vai jums ir zināmi pierādījumi no Krievijas puses vai no citas puses attiecībā uz Doha sarunu raundu, attiecībā uz, uz Krievijas nostāju, Doha sarunu? Žadokungs zaļie, lūdzu. Jā, tikai komentārs. Man liekas interesanti. Es atkal smaidu. Ehm, priekšādātā, ka jūs atkal runājat par to, ka nevajag jaukt politiku ar tirzniecību. Tas man liekas interesanti, īpaši tāpēc, ka runājam šoreiz par Krieviju. Gal galā viņu politika kontrolē ekonomiku, tieši tā tas ir. Un tāpēc, domāju, tas ir diezgan interesants eh, arguments, jo galu galā, ja ir kāda valsts, kur politika un ekonomika ir savā starpā pilnībā saistītas, tad tieši tā ir Krievija šodien. Un turklāt Atkārtošu to, ko teica Roberts. Ir taču jāmēģina politika rīko, organizēt tādā veidā, kas vienlaicīgi ietver arī tirniecības nolīgums. Tieši šādā garā jau mēs rīkojamies. Un mēs nedrīkstam te izlikties, it kā mēs to nedarītu, jo tāds tomēr notiek. Citādi mēs nepavirzīsimies uz priekšu. Jo, piemēram, ja mēs dosimies uz Atēnām un Grieķiem, tagad mēģināsim pateikt, lūk, tirzniecībai nav nekādas saistības ar politiku, viņi vienkārši smieties. Es domāju, ka tirzniecība un ekonomika tā ir daļa no politikas nenoliedzama, un Krievijas gadījumā tā pat ir tāda kopējā sasaistīta sistēma, kas ir korumpēta un kas ir briesmīga, bet kas tāpat laikā ir politiski noteikta. Jā, paldies. Vairāk neviens nevēlas izteikties. Lūdzu, jums iespēja atbildēt uz jautājumiem, komentāriem. Varat, protams, deleģēt eh, savam kolēģim dažus jautājumus, ja vēlaties. Jā, varbūt eh, es tomēr konstatēju, ka ir lietas, ko es vēlējos sacīt, ka politiku un iestāšanās PTO ir divas atšķirīgas lietas, un tās nevajadzētu jaukt. Jo PTO ir organizācija, tirzniecības organizācija, un tā ir noteikuma attiecībā uz tirzniecību. Jo saistībā ar iestāšanos PTO jebkurš eh, Nu, tā nav vieta, kur risināt teritoriālas domstarpības uh, starp Grūziju un Krieviju. Mēs šeit runājam, uh, vismaz daļa to saka, ka Krievija ir okupējusi militāri daļu no Gruzijas, kas ir tiešām tad runa par visu dzīves aspektu kontrolēšanu šajās teritorijās. Un, protams, eh, var arī apšaubīt šo teritoriju tiešām neatkarību, bet manā uztverē to nevar risināt ar iestāšanos PTO, jo tā ir saistīta ar konkrētiem tirdzniecības aspektiem. PTO nav absolūti nekas kur būtu e, ļauts izvirzīt kādas politiskas e, prasības attiecībā uz iestāšanos. Jā, tas varbūt nav pareizi daži cilvēki e, uzskatos, bet PTO locekļu vidū ir valstis ar ļoti atšķirīgām sistēmām. PTO skata ekonomikas un tirzniecības politiku un cik tas ir savietojams ar daudzpusējiem noteikumiem kur uh, locekļi izlēma, kurai valsts iestāties un kurai nē. Protams, ka katram PTO loceklim ir tiesības izvir, izvirzīt kādas politiskas priekšnosacījumus, lai saņemtu viņu atbalstu iest, jaunas valsts iestāšanās PTO. Šis jautājums mums eh, Eiropas Savienībā ir tad jāizlemj, vai tas nāk par labu Eiropas Savienības interesēm vai nē. Ko es varu sacīt? Ir no tas, ka no ekonomiskā un arī sistēmiskā viedokļa Eiropas Savienībai fakts, ka Krievija ir PTO locekle, ir ļoti svarīgi, bet tas ir tiešām politiskais lēmums šajā parlamentā un dalību valstīm, ka par Krievijas e, PTO iestāšanās varētu būt brīdis, kad atrisināt e, šīs teritoriālās domstarpības, nu, tad, ja tas pie tā paliks, tad Krievija neiestāsies PTO un tuvākajā laikā nemēģinās to darīt. Jā, tā varbūt ir iespēja risināt šo jautājumu tādējādi, bet man. Uh, strādājot Tirzniecības ģenerāldirektorātā, es nedomāju, ka tas būs Eiropas Savienības interesēs. Uh, bet eh, ne jau man par to lēmt, tas ir jūsu kompetencē, un šāda iespēja būs iedrošina ja jāizmanto diezgan drīz. Protams, ka es apzinos, ka ir vesela virkne ar tirdzniecību nesaistītiem jautājumu, piemēram, eh, darba nu, apstākļi un citi jautājumi. Bet teritoriju nedalāmības jautājums ir ļoti svarīgs politisks jautājums. Īpaši svarīgs Gruzijai, mēs to cienam, bet jautājums, vai teritoriālais strīdis starp šīm divām valstīm tiks atrisināt vai nē, tas nevar ietekmēt tirzniecības aspekts ar Krieviju. Otra lieta. Jums pilnīga taisnība, sakot, kas tiek skatīta ekonomikas eh, situācija Krievijā, ka tur tik tiešām eh, tirzniecība un ekonomikas lēmumi tiek izlēmti balsoties uz politiskiem motīviem. Iestājoties PTO, varbūt tas netiks pilnībā izskauts, izskausts, bet uh, ievērojami ierobežots, jo uzņemoties startautiskas saistības, Krievija nevarēs uh, turpināt pašreizējo praksi, uh, vienpusēji noteikt nodevas, uh, kādus pasākumus, jo viņiem būs, uh, uh, viņi būs uzņēmušies starptautiskas saistības, kas to neļaus. Vai Krievija būs viegls PTO loceklis? Nē, nebūs. Arī Ķīna tāda nav, bet vai kāds teiktu, ka tā bija kļūda ļaut Ķīnai iestāties PTO? Es domāju, ka nē. Un tāpat es domāju arī par Krieviju. Mēs varam izvēlēties eh, sev draugus, bet nevaram izvēlēties sev kaimiņus. Eh, Krievija tu ir tur, kur viņi ir, tā ir mūsu kaimiņu valsts, un mums ir jāmēģina rast veidus, eh, kā risināt attiecības ar šo valsti. Un jāatzīst, ka šobrīd vismaz pastāv politiskā grība, neskroties uz spēcīgo opozīciju no daudzām pusēm Krievijā iekšienē, ka Krievijas eh, augstākā vadība šķiet ir atzinusi, ka ilgtermiņa interesēs viņiem tomēr vajadzētu iestāties PTO. Kas attiec uz pašreizējo eh, situāciju, vai viņi iestāsies šogad vai nē? Vispirms jau par divpusējām sarunām to laikā tās tiek ar nosacījumiem pabeigtas, ar nosacījumiem tādēļ, ka mēs tuvākā nākotnē vēl gaidām apstiprinājumu no Krievijas valdības puses Eh, kura skatīs eh, šo eh, iestāšanās PTO kā tādu paketi kopēju. Vēl, protams, arī atlikušie jautājumi, kas saistīti ar atsevišķām detaļām PTO saistībās, bet es domāju, ka to varēs atrisināt tuvākajās nedēļās, un tad viss paliek atkarīgs no Gruzijas. Tas ir ļoti liela jautājuma zīme. Un tas arī parādīs, eh, vai Krievija varēs iestāties PTO vai nē. Muitas savienība. Eh, tam uh, ir zināms traucējošs faktors uh, Krievijas iestāšanās PTO. Ja tādas nebūtu, tad iespējams, ka Krievija jau būtu šobrīd PTO locekli. Bet tad, kad tika izveidot šī muitas savienība, Krievijai prasīja pielīdzināt savu politiku ar tām normām un prasībām, kas ir PTO. Un tas pats, attiecīgi, Krievijai būtu jādara ar šīm divām valstīm, ar kurām tā ir muitas savienība. Un Krievijai uzņemoties PTO saistības, eh, nāksies īstenot uh, arī tās pašas normas attiecībās ar, ar eh, savām divām muitas savienības valstīm. Tātad ratifikācija jau notiek. Eh, ne Eiropas Savienība, ne ASV neļaus noslēgt šo procesu bez tā, ka tieši šāda vienošanās tiek panākta, jo tad varētu būt ļoti viegli turpināt spēlītas un e, rādīt, ka pārējās divas valstis ir vainīgas e, gadījumos, kad Krievija nevar vai negrib pildīt savus PTO saistības. Um, iestāšanās PTO Krievijai nozīmētu, ka muitas savienības uzliktais nodoklis vai nodeva uh, pazemināsies līdz tam līmenim, kāds ir panākts līgumos ar Krieviju. Tas nozīmē, ka arī eksporti no Eiropas savienības ne tikai uz Krieviju, bet arī uz uh, pārējām divām valstīm palielināsies vai būs atviegloti. Tāpat arī sanitārie pasākumi tiks īstenoti tādā pašā veidā e, visā šajā muitas savienības teritorijā. Vismaz tiek plānots, e, ka būs brīva aprite šajās trīs valstīs, tāpat kā mums šeit bija vienotajā tirgu. Acim redzot, Eiropas Savienība kalpo viņiem kā piemērs, kā modelis, kam sekot, un izskatās, ka viņi vēlās tādu pašu integrēšanas līmeni. Ja valstis iestāsies PTO, tad viņiem būs nepieciešams eh, vienoties par saviem nosacījumiem. Kazahstāna jau ir parakstījusi ar mums tarifu nolīgumu, un tieši šobrīd e, Briselē ir Kazahstānas atbildīgais ministrs, ar kuru mēs vedam pārunas. Tātad par eksporta nodevām eh, no, vēl norit Uh, pārunas un tāpat arī par Eiropas Savienības piekļuvu viņu energoresursiem. Tikko tiks noslēgt šīs pārunas, tad uh, Kazahstānai būs iespēja uh, iestāties. Es, manuprāt, esmu tad ar to arī atbildējis uz, uz jautājumiem. Šolts kungs. Jā, varbūt vienu mazu papildus jautājumu. Vai jūs e, domājat, ka decembra un mārta vēlēšanas Krievijā dod mums labāku situāciju, varbūt panākt vienošanos ar Krieviju? Jeb jūs sagaidat, ka tas tieši pretē radīs problēmas? Es cenšos izvairīties no tā, ka prognozēt nākotni, it īpaši attiecībā uz Krieviju. Es nedomāju, ka situācija atvieglosies, eh, ja mums būs eh, prezidents Putins, nevis premjers Putins, ar ko vest šīs sarunas nosacījumi ar Krieviju par tiem ir panākt vienošanās kā jau es sacīju, par 99% iestāšanās ir no, eh, skaidra. Neviens nevēlas no jauna atklāt eh, šīs eh, sarunas sadaļas. Un tas būs izdevīgi arī visiem Krievijas ekonomiskajiem partneriem. Un atlikušais ir politiskais lēmums Krievijā un atrisināt Krievijas Gruzijas domstarpības. Jā, paldies, saka priekšsarētājs, paldies Balaškungam par to, ka informēja mūs par jautājumiem, kas saistīti ar Krievijas iestāšanos PTO. Tā kā citi jautājumi nav, mūsu nākamā sanāksme ir 22. un 23. novembrī. Paldies!